gribu, lai mēs sākam darbu. Tātad pirmām kārtām jāapstiprina darba kārtības projekts. Ir viena lieta, ko tomēr gribu skaidri un gaiši pateikt - mutisko jautājumu pieņemšana par riskantiem finanšu instrumentiem būs atkarīgi no lēmuma, ko vēlāk pieņems koordinātors savās pēcpusdienas sanāksmē. Un tad cerams, attiecīgi to varēsim apstiprināt rīt komitejas sanāksmē. Ja nu jums nav nekādu iebildumu, izņemot šo vienu nelielo precizējumu. Es uh, gribētu cerēt, ka darba kārtības projektu varam uzskatīt par apstiprinātu. Jā. Tāpat arī protokols 17. marta sanāksmē un 16. aprīļa sanāksmē. Šis protokols ir jums izplatīts, un ja jums nav iebildumu, tad uzskatīsim arī to par apstiprinātu. Man ir pāris Eh, paziņojumu. Pirmām kārtām publiskā uzklausīšana par tiesībām rakstīt lūgumrakstus notiks rīt no 9 līdz 12.30. Un jāsaka, programma ir ārkārtīgi interesanta šai uzklausīšanai paredzēta. Tāpēc lūkšu deputātus ierasties uz to. Ja nu jūs tomēr nevarat ierasties uz pilnīgi visu uzklausīšanu, varbūt ienāciet uz kādu brīdi un tad atkal dodaties projām, ja jums tas nepieciešams, bet būtu ļoti labi, ja jūs vispār parādītos, un būtu, protams, ļoti labi parādītos un būtu pārstāvēts visas politiskās grupas. Nav viens paziņojums arī no manas puses. Šīs komite, šis, šī komiteja sanāksme ir pēdējā vienam no mūsu deputātiem, eh, es atvainojos vienam no sekretāra locekļiem, Mārtiņai Šanardai, kas pāries no šīs komitejas, un tagad ticiet vai neticiet, lai strādātu pie politikas, de, politikas departamentā C. Tā ir daļa no mobilitātes schēmas un režīma, kas tiek piemērota darba, de, darba ņēmējiem, un viņas pēdējais uzdevums šai komitejā bija uzklausīšanas, rītdienas uzklausīšanas organizēšana. Un viņa nu pat, nu pat iedeva man dokumentus burtiski rokā. Un es tiešām, Martina, gribu tagad pavērsties pret tevi un teikt tev milzu paldies par lielisko paveikto darbu, par ļoti veiksmīgo, produktīvo darbu, ko veicāt šeit peti sekretariātā un vēl jums visu to labāko nākotnē. Es, un jūs zinat, ka durvis jau nekad aiz jums nav aizvērts, jūs vienmēr varat atkal atgriezties pie mums, redzēsim, kā tas vispār viss norisināsies. Un tā kā politikas departaments C ir mūsu politikas departaments, nu tas nozīmē, ka mums būs ļoti daudz iespēju sazināties, sadarboties ar jums turpmākajos gados. Lielas paldies! On the next item four. Par nākamo darba kārtības punktu runājot, tas ir ceturtais. Dažādi jautājumi šeit nesam saņēmuši nekādus pieprasījumus, un tāpēc ņemot vērā, ka deputāti pamazām vien tikai ieplūst zālē, mēs esam vairs ne tik vien kvorums, bet esam arī krietni atbilstīgi e, nodrošinājuši pārstāvību no visām grupām. Pārējiem līdz ar to pie piektā darba kārtības jautājuma. Tas ir lūgumraksts numur 0834 čāsvīd 2012. To iesniedz Spānijas valsts piedarīgais Miguels Angels Sančes Pēres par videi kaitīgu Taho upes baseina apsaimniekošanu. Mēs, protams, ļoti labi zinām, cik sarežģīta ir situācija. Lūgumrakstu iesniedzēji ir šeit. Un viņi ir gatavi um, sagat, veikt šeit, lūks, sagatavot, parādīt mums prezentāciju, bet vēl gribas veikt šeit Rodrīgas Romero. Un te priecājos kolēģis informēt ka mēs varēsim saņemt tādu vispārīgu informāciju par izvērtējumu šai upes baseina um, petitions to be treated in this point number 5 until point number 12 of the agenda of today. And Un no 5. līdz 12. darba kārtības punktam mēs šobrīd skatīsim šo jautājumu. Nu, tātad vispirms uzstāsies lūgumrakstā, tātad komisija un par konkrētiem jautājumiem. Komisija izteiksies ļoti īsi, pieminot tos pavisam, pavisam īsi un uh, lakoniski. Rodrīgas Romero kungs, jums pirmajam vārds. Muchas gracias, señora presidenta, y buen... Priekšādātā, paldies. Paldies visiem par ierašanos un paldies par iespēju, ka varu jums piedāvāt komisijas sagatavoto novērtējumu attiecībā uz Spānijas upes baseinu eh, rūpnieciskajām struktūrām. Attiecīgajā regulā ietvert virkne aspekti, tas ir svarīgi un ļoti būtiski ir konkrētajiem atsevišķajiem lūgumrakstiem, kas iesniegti. Un sniegšu tādu kopēju informāciju, eh, nu, lai pēc tam nebūtu jāatkārtojas. Spānija lielā mērā atpaliek ūdens ietvaru direktīvas īstenošanas eh, kontekstā. Un Eiropas kopienas tiesa nāk uz klajā ar eh, lēmumu, ka ir jāuzlabo visu šo eh, rūpnīcu darbību upes baseinā. Protams, ka pēdējos pāris gadus ir veikti centieni, lielākā daļa šo mm, rūpnīcu ir uzlabojušas darbību. No 13. līdz 14. gadam, bet jāsaka, tomēr ir būtiska kavēšanās ar 2009. gadā paveikt, paveikt līdz 2009. gadam paveicamo darbu izpildu. Komisija tomēr cer, ka Spānija atgūs iekavēto un būs pirmā eh, un nodrošinās 2015. Eh, gada decembrī jau pirmo atbilstīgo eh, mērķu sasniegšanu. Publiskās konsultācijas norisinās, tās sākās decembrī, turpināsies līdz jūnija beigām. Ir pāris izņēmumi, kas paredzēti Kanārijas salām, kur ir notikusi visu šādu uh, ūdens uh, attīrīšanas iekārtu pārbaude. Bet jāsaka, joprojām ir reģioni, kas ārkārtīgi atpaliek. Komisija saprota, cik ārkārtīgi svarīgi tehniski rakstura centiem ir vajadzīgi, lai attīstītu ūdens attīrīšanas iekārtas, un tomēr esam šeit izstrādājuši ar virkni rekomendāciju situācijas uzlabošanai, un ļaujiet man pavisam īsi sniegt kopsavilkumu par to, ko mēs esam iekļaujuši šajās rekomendācijās. Pirmais šīs direktīvas mērķis, protams, ir novērst ūdens kvalitātes pasliktināšanos lielos ūdens rezervāros. Un attīrīšanas iekārtās nevienmēr identificēta atbilstīgie mērumi pasākumi, kas vajadzīgi, lai pārliecinātos, ka ūdens e, ir labā stāvoklī. Un direktīvas normas nav attiecīgi piemērotas. Un, ja nav pieejamas atbilstīgas iekārtas un netiek veikta atbilstīga mērtī, mērījuma, lai izvērtētu ūdens kvalitāti, arī tas var kavēt situācijas uzlabošanos, ir īpaši runājot par tādiem lieliem ūdens baseiniem. Tāpēc pastāv virkne tādu, nu, vājo vietu atsevišķu upu baseinos, tāpat uh, nenotiek šādu mēru ņemšana Bet, ja mēs nezinām, kāda upes basēnā ir ūdens kvalitāte, tad, protams, mēs nevaram nekādā veidā arī pārvaldīt ūdens resursus atbilstīgā veidā. Un tāpēc komisija pirmām kārtām gribētu runāt, eh, gribētu veicināt Spāniju pabeigt šo reģistra izveidu attiecībā uz rādītājiem par ūdens kvalitāti. Ir izveidotas virknē mēru stacijas, metrodiskās stacijas, eh, īpaši ņemot vērā, cik milzīgi daudz ūdens tiek ņemts no upes basēniem, un nepieciešams izvērtēt, kādas tam visam ir sakas. Tāpēc ir nepieciešama atbilstīga administrācija ūdens basēnu uh, iestādē. Un vēlamies, lai tiktu izmantoti šie ūdens eh, kvalitātes mērītāji un eh, ūdens rā, kvantitātes rādītāji, lai nodrošinātu atbilstīgu pārvaldību. Jā, cerams, ka arī par ūdens izmantošanu paredzēts attiecīgs nodoklis, lai pārliecinātos, ka piekrastes reģionos nodrošinās atbilstīga pār, eh, pārvaldība. Tas, protams, attiecas arī uz tiem, kas izmanto pazemes, jeb gruntsūdeņus. Ūdens resursi jāizmanto daudz efektīvāk, tieši tā tas prasīts direktīvā, un tas nepieciešams, lai sasniegtu mūsu mērķis. Jāvedo, jauna infra, jā, jā, jāvedo jaunas infrastruktūras, bet nereti šādas jaunas infrastruktūras mēdz novest pie ūdens resursu kvalitātes pasliktināšanās vai apjoma pasliktināšanās liels uzņēmējdarbības rūpniecības rezultātā. Tāpēc jāpārliecinās, ka šāda veida plānošanas projekti arī attiecībā uz infrastruktūram tiek apstiprināti ņemot vērā ūdens ietvaru direktīvu prasības un notiek attiecīgais eh, ietekmes uz vidi izvērtējums nepieciešams, lai ūdens rezervuāri un ūdens apjomi būtu kvalitatīvi un aizsargāti ir milzīgi plašas teritorijas, kas ir atkarīgas no šī ūdens un no tā kvalitātes, un tāpēc ūdens plūsmām ir jātop attiecīgi identificētām. Un jāīsteno pasākumu ūdens plūsu pārvaldībai. Tam, protams, ir vajadzīgas ļoti mm, tādas specifiskas tehniskā rakstura zināšanas. Spāņi līdz šim nav piedāvājuši mums pietiekam daudz informāciju par šo procesu pārvaldību. Pastāv divi konkrēti mērķi. Viens ir balstīts uz e, tiem mērķiem, kas iekļaus plānošanā un kas sasaistās ar ūdens resursu plānošanu un infrastruktūru attīstību. Un otrs mērķis ir saistīts ar eh, spiedienu izdarīšanu uz ūdens situāciju, eh, vidas aizsardzību prasību kontekstā, piedāvājot atbilstīgus pasākums ilgtermiņu ūdens resursu pārvaldībai. Nu, problēma ir tāda, ka abi šie mērķi, protams, ir jāvirza uz priekšu, bet tie nedrīkst nonākt pretrunā viens ar otru. Nu, piemēram, ja runājam par šiem mēriem un pasākumiem, tad uh, tiek runāts, lūk, piemēram, par dambju, jeb aizsprostu veidošanu, kas var uh, no, novest pie spiedienu uz ūdens resursiem un varētu faktiski novest pie tā, ka nemaz tik atbilstīgi resursi izmantoti netiek. Un tāpēc ūdens ietver direktīvu piedāvā iespēju saskaņot šīs abas nianses, šīs abas puses ūdens pārvaldību ar atbilstīgu vidas aizsardzību. Ar vienu pieaug pieprasījums pēc ūdens un ūdens resursi apjomos samazinās klimatam mainoties, un tā rezultātā ir ārkārtīgi svarīgi pārliecināties, ka pastāv ūdens politikas attīstības e, virzība atbilstīgi direktīvā noteiktajam. Komisija un Spānijas varas iestādes ir apmainījušās ar informāciju pēdējos pāris mēnešos ļoti plašā apmērā, un šobrīd komisija pēta atbildes, ko tā saņēma no Spānijas varas iestādēm uz ierosinājumiem, ko, ar ko komisija nāca klajā attiecībā uz direktīvas īstenošanas e, iespējām. Tāpat arī tika izteikts rekomendācijas par otru šādu iekārtu izveidi, tātad otrs posms kopējā attīstībā. Šobrīd informācijas nav vēl pietiekami, un līdz ar to nav iespējams nonākt pie darba rezultātu komisija, tāpēc domā par to, ko darīt, lai pārliecinātos, ka ūdens ietver direktīva tiek atbilstīgi īstenot Spānijā. Nu, un tad tā vispārīgās piezīmes noslēdzot, gribu piemetināt, ka komisija ir identificējusi virkni sistēmisku raksturu problēmu. Dažas no problēmām, kas arī uzrādīts lūguma rakstos un par kur runāsim šodien, ļoti labi atspoguļo šos sistēmiskās problēmas, un tāpēc ir tikai atbilstīgi, ja skatāmies šos lūgumu rakstus kontekstā ar horizontāliem pasākumiem, kas jāizteno labāk, kas, kas jāizteno, lai nodrošinātu ūdens uh, e, ietvar direktīvas īstenošanu. Tā mēs nodrošināsim daudz efektīvāku pārvaldību, arī efektīvāku izvērtējumu attiecībā uz šīm ietekmes novērtējumu programmām. Nodrošināsim beigu beigās labāku ūdens resursu pārvaldību. Paldies par uzmanību. Un nu tad. Uh, varam, varbūt tad šobrīd varu pāriet pie šī konkrētā lūguma raksta, kas ir iekļauts jūsu darba kārtības piektajā punktā. Un tikko jūs esat gatavi, es esmu gatavs arī par to runāt. Paldies, saka priekšsādātāji. Arī es gribu uzsvērt, ka mēs skatām šos jautājumus šobrīd tādā horizontālā veidā, tāpēc visi šie lūguma raksti ir apkopoti apkopota, tam drīzāk tāda pedagoģiska gandrīz saita un ievirza attiecībā uz visiem deputātiem, jo mēs skatāmies šiem lūgumrakstiem tādā padziļinātā veidā, skatām tos kopā, nevis tikai vienā konkrētā gadījumā, bet tieši šodien, šo pēcpusdienu laiku veltam e, padziļinātā izpētē. Tātad paldies par šiem vispārīgiem komentāriem, pavisam drīz došu jums vārdu arī specifiski par specifisko jautājumu. Tagad tomēr došu vārdu Miguelam Angelam Sančezam Perezam kas ir lūguma raksta iesniedzējs. Viņš pārstāv organizāciju Plataforma en Defensa de los Rijos Tahoil Alberge. Un došu jums tagad vārdu. Nu, jūs acīm redzot, eh, grasaties mums parādīt PowerPoint prezentāciju, vai ne tā? Lūdzu. Tardes, prezidentā. Ja, eh, muchas gracias. Eh, va ser una presentación. Labu pēcpusdienu priekšādātā. Jā, Vēlos jums te parādīt pāris bildes, atspoguļot situāciju, apmēram 30 fotogrāfiju, lai jūs redzat, kas notiek ar Taho upi, kāda tā ir šobrīd. Tā ir lielākā upe Iberijas pussalā, tā aptver vairāk kā pusi no Spānijas, pēc tam eh, turklāt ir arī Portugālē. Eh, šīs fotogrāfijas nav no kaut kādiem aizlaikiem, tās ir uzņemtas pirms desmit dienām. Uh, organizācija, ko pārstāvu, sagatavoja šo lūgumu rakstu, mēs tikām nodibināti 2011. gadā, kad lūk veidojam šo platformu Taho upes aizsardzībai. Hortemelijas reģionā. Nu, tā kā jau teicu, šīs upes eh, jautājums skar ne tikai Spāniju, bet arī Portugāli. Ir arī šeit pietaku upe, mm, kas Alberhe, kas ir tātad arī svarīga, bet tā nav tāda sekundāra rakstura problēma. Tā vienkārši, tas viss vienkārši sasaistās kopā, un kopumā, jāsaka, situācija ir ļoti nopietna. Un šī problēma faktiski neskar tikai un vienīgi ūdens resursu plānošanas lietas ūdens baseinu pārvaldībā. Šī ir jau ceturtā reize, kad esmu šeit un runāju ar jums kā ar komiteju. Atceros pēdējo reizi, kad biju šeit. Mēs lūdzām jūsu palīdzību. Bet, nu, faktiski mums ir vajadzīgs vienkārši taisnīgums, ja es tā varu, nu, īsos vārdos par to izteikties Nu, es vienkārši prezentācijā ļauju šīm bildēm mainīties, nomainīt vienai otru tā, lai jūs redzat, kad, lūk, te bija pludmale, netālu pie to ledo. Lūk, vēl viena aina. Arī to ledo. Tā uzņem pirms pāris nedēļām, vai pirms pāris gadiem. Un te jūs redzat, ka situācija būtiski pasliktināsies šo pāris gadu laikā. Tagad redzam, ka Spānijas valdība faktiski mūs māna Viņa virz uz priekšu visu šos ūdens basēnu iekārtu celšanu, attīstības iekārtu celšanu, un situācija pasliktinās mm, ārpakārtīgi strauji. Kā Rodrigo Romero kungs teica, šķiet, ka valdība it kā mēģina kaut ko darīt, lai atrisinātu problēmas. Nu, es nezinu, cik tas ir reāli, bet man šķiet, ka attiecībos tā haupi tam īsti nav pamata. Uh, tā haupa kā tāda faktiski vairs jau nefunkcionē savā pilnībā. Tā drīzāk šobrīd ir tāds, ka, nezinu, aizsprostu, um, aizsprostu kaskāde. Tie, tie ir izveidot uz upes viens pēc, viens pēc otra. Ūdens tiek saindēts, piesārņots, un tīrais ūdens tiek ar, par šīm caurulēm tiek aizvadīts prom. Mm, tā, tas, tā, tas tā notiek gan Mursijas rajonā, gan daudz kur citur piekrastē. Pirms desmit dienām, lūk, uzņemta šī aina. 80 km garumā upē vispār nebija tikpat kā nemaz ūdens. Nu, te jūs redzat, ka tās ir burtiski pēķis tikai, kas palikušas pāri no upes. Ūdens plūsma ir pilnībā pārtraukta. Līdzīgi tas notika arī Portugālē. Te jūs redzat ūdeņus pie robežas ar Spāniju. Redzam, te ir arī milzīgas nogulsnes, kas uzkrājušās tā visa rezultātā. Nu, pāris punktu, būtisku punktu. 80% no ūdens faktiski tiek pārvietot uz citu ūdens basēnu, un tas, kas paliek pāri, tas tiek, nu, izmantots, lai it kā nodrošinātu šīs upes plūsmu. 80% no tīrā ūdens nepaliek šīs upes basēnā, šai upē. Un tas vienkārši nozīmē, ka upē nav pietiekami daudz ūdens. Un iedzīvotāji, kas dzīvo pie šīs upes krastiem, neseņem vajadzīgu ūdeni, to, kas vajadzīgs viņu vajadzību apmierināšanai. Portugālē tā hopē tikpat kā vispār vairs nav ūdens eh, hidroelektro iekārtu izveidošanas eh, rajonā. Te jūs redzat, kas notiek uz robežas starp Spāniju un Portugāli. Albufēra mm, šeit spēlē savu lomu un ūdeņi, kas iet cauri turbīnām, faktiski pāriet uz citām upēm, kas pēc tam aizplūst uz Portugāli. Nu, lūk, šeit pāris tādu interesantu fotogrāfiju. Ko mēs vēlamies tam parādīt? Šīs ir bildes, kas uzņemtas pirms pāris dienām Santarīni. Un te jūs redzat, kādas rezerves tad nu Spānijā šeit vēl tikai ir palikušas. Un tad nu, jūs redzat, ka faktiski tā pamatplūs, pamatplūsmas vairs nav. Vairāk kā 20% jau šajā posmā ūdens resursu e, ir, pas, ir samazinājums ūdens resursos. 20% no pamatūdeņiem vispār, vispār tikai vēl palikuši visā ūdens um, baseina garumā. Un ir arī šeit tādas teritorijas, kas ir ietverts Natūra 2000, kur ir aizsargājumās dzīvotnes e, un biotopi. Un jāsaka, ka ietekme ir vienkārši briesmīga. Upes vienkārši tikpat kā vairs nav. Un tas, protams, ietekmē gan putnus, gan faunu, tādu kā zīvis un tā tālāk. Tas ne, nenoliedzami negatīvi ietekmē vietējo vidi. Atgriežamies tagad pie Eiropas regulējuma šai jomā. pavisam tā ļoti sasteigta tika um, sastiķēts kopā ziņojums par prasību izpildu attiecībā uz ūdens iedvaru direktīvu. Bet, nu, lai kāds arī nebūtu, tā hopas gadījumā taču jāatstāj kaut kāds ūdens um, avots, kaut kāda vieta, no kurien šie ūdeņi nāk. Uh, un tas ir briesmīgi. Bet, kā jau teicu, visos šajās hidroelektro iekārtās ūdens tiek iztērēts, ehm, aizvirzīts citur, un tas ir briesmīgi. Un mēs vēlamies, lai jūs mums palīdzat, lai palīdzat rast risinājumu. Nedrīkstam pieļaut, ka šis skandāls turpinās. Tas ir aktuāli gan, kā jau teicu, gan Spānijā, gan Portugālē. Ir jāpieņem mēri jau šobrīd, jo tas, kas norisinās Spānijā šobrīd, jāsaka, vērtīsies tikai vēl plašumā nu, it kā tiek teikt, ka kaut kādas pozitīvas zīmes pastāv, bet realitāte ir pavisam citādāka. Es nedomāju, ka Tahopas basēna problēmas šobrīd tiek risinātas, un te vēršos pie Rodrīgas kunga. Es saku, nav jau tā, ka viņi nevēlas īstenot ūdens ietvaru direktīvu, bet viņi to dara nepareizi, neatbilstīgi. Nu, tas, ko es patiešām vēlos, ir. Ja paust cerību, ka šis lūgumraksts tiks saglabāts atvērts un ka jūs ieradīsieties pie tā hops un redzēsiet, kas tur notiek, lai jūs saprotat, kāda ir realitāte. Man ir bijušas arī diskusijas par to, ka, nu, lūk, šogad un nākamgad vajadzētu, piemēram, pārvaldīt kādu konkrētu upi, lai tas būtu atbilstīgi. Jo, kā jau teicu, nedrīkstam tā kā upi skatīt, ka tikai Spānijas upi, kā Eiropas upi, un līdz ar to jālēns jāpieņem. This... Paldies, un tagad par šo konkrēto gadījumu eh, došu vārdu atkal komisijai. Muchas gracias. Paldies. Jautājumi, kas eh, ir uzdoti šajā lūgumrakstā, ļoti labi ataino visu šo uh, problēmu loku, proti ir jānodrošina ekoloģiska ūdens plūsma. Ir jānodrošina, lai šī situācija atbilsta visām ekoloģiskajām prasībām un lai aizsargātajās zonās tiktu nodrošināta arī ūdens apkāda. Pēc šī lūgumraksta komisijai bija informācijas apmaiņa ar Spānijas varas iestādēm. Saskaņā ar pēdējo saņemto informāciju pašlaik saņemtā informācija tiek analizēta komisijā. Tātad komisijā tiek analizēts tas, vai uh, vidas stāvoklis ir pasliktinājies tiek skatīts tas, vai dzīvnieku un augu sugas ir pazudušas un vai ir konstatējama saikne starp uh, ūdens plūsmu un uh, sliktāko situāciju šajās teritorijās. Paldies! Komitejā esam nolēmuši, ka mēs arī veiksim uh, faktu vākšanas apmeklējumu, organizēsim šādu vizīti, lai paši pārliecinātos par situāciju. Domāju, ka šīs diskusijas nāk īstajā laikā, lai kolēģi varētu iegūt vairāk informācijas pirms eh, faktu apkopošanas misijas. Tagad tošu vārdu kolēģiem. Eh, Kabezonas kundze pirmā pieteicās runāt, un pēc tam izteiksies Valinas eh, kundze. Labvakar! Es patiešām atvainojos, man šķiet, ka man piešķir vārdu. Es atvainojos, Saladada. Nu, nav īsti uh, svarīgi, kura izteiksies pirmā no mums. Man šķita, ka mēs uh, spriedīsim par visiem šiem lūgumrakstiem kopā. Es gribētu paust savu viedokli par visiem lūgumrakstiem. Un uh, Tātad šeit tiek veikta analīze balstoties uz um, ūdens basēnu pārvaldības plāniem, un mums ir jādomā par to, kāda ietekme ir šiem plāniem. Mana pieeja ir vispārīga. Uzklausījām pirmo lūgumrakstiesniedzēju, uzklausījām arī komisijas pārstāvi. Domāju, ka šīs prezentācijas bija ļoti skaidras šķiet, ka pastāv um, problēmas um, ūdens basēnu pārvaldības plānos to pašreizējā redakcijā. Situācija ir ļoti sensitīva un mums vajadzētu saņemt uh, pietiekami aptverošas un detalizētas atbildes. Vajadzētu atstāt šos lūgumrakstus atvērtus un vajadzētu turpināt diskusijas. Zinu, ka šie lūgumrakstu iesniedzēji uh, Eh, šeit nav pirmo reizi, mums jau ir bijušas salīdzīgas debates. Lūgumraksta iesniedzēji ir ļoti labi argumentējuši savu nostāju, un viņi mums ir labi izskaidrojuši situāciju. Tieši tāpēc uzskatu, ka šie lūgumraksti ir jāatstāja atklāti. Attiecībā uz eh, plāniem, kas eh, nav pietiekami labi, uh, 2015. gada beigās ir jābūt eh, gatavam jaunam ūdens baseinu pārvaldības plānam. Šķiet, ka iesniegtajos plānos ir ļoti lieli trūkumi. Netiek ievērota Eiropas ūdens ietver direktīva. Šķiet, ka šie plāni patiešām nav eh, labās situācijā. Mums vajadzētu atgriezties pie šī jautājuma skatīšanas, mums vajadzētu uh, aizpildīt šos trūkumus plānos, un tikai tad mēs varēsim patiešām nopietni spriest par šiem jautājumiem. Šeit ir ļoti daudz emocionālu lietu, ļoti daudzas intereses ir iesaistītas, un es nedomāju, ka mēs varētu šādus plānus tik viegli un pavirši sastādīt. Valīnas Konze. Paldies! Uzklausīju Eiropas komisijas pārstāvi un lūgumu rakstiesniedzēju un man ir pāris vārdu sakāms. Mēs esam jau tikušies ar logomrakstu iesniedzējiem, strādājam pie šiem jautājumiem kopš 2012. gada, bet situācija Spānijā nav mainījusies. Gluži pretēji, šķiet, ka komisijas ziņojumā uh, viss ir ļoti skaidri izklāstīts. Tieši tāpēc uh, mūsu grupa uzstāja, ka vajadzētu uh, apmeklēt Ebro un Tehos upi Mums vajadzētu paskatīties, kāda situācija ir uz vietas. Domāju, ka šo lūgumrakstu mēs nevaram slēgt, pirms būsim saņēmuši ziņojumu no faktu vākšanas uh, vizītes. Mums patiešām vajadzētu paskatīties, kāda ir situācija Telaverā. Ir jāapmeklē vairākas vietas. Ne tikai upes delta, bet uh, ir jāapmeklē arī vieta, kur Tebro plūst kar Saragosu. Mums būtu arī priekšlikums. Soledāte jau to pieminēja. Šodien mēs skatīsim dažādas upes Spānijā. Ja valdība nebūs ieviesusi vajadzīgās izmaiņas līdz gada beigām, tas ir komisijas dotais termiņš, tad mēs saņemsim sodu no Eiropas Savienības. Ja tiks uh, iegūta nauda sankciju veidolā, tad vajadzētu nodrošināt, lai šī nauda vēlāk tiek izmantota uh, izmaiņu nodrošināšanai. Tātad uh, šādam vajadzētu būt naudas izmantošanas mērķim. Domāju, ka varbūt mums vajadzētu sagatavot vēstuli Šajā vēstulē mums vajadzētu paust savas bažas un vajadzētu skaidrot, kāda ir situācija attiecībā uz šiem lūgumrakstiem. Vajadzētu nosūtīt šo vēstuli visām pašvaldību iestādēm, kas ir iesaistītas šo jautājumu risināšanā. Beatrise. Paldies, priekšādātāji. Man arī radās iespējas, ka mums būs kopīgas debatas par visiem šiem lūgumrakstiem, jo uh, Visus šos eh, lūgumrakstus apkopo viena problēma, proti tā, ka ūdens ietver direktīva netiek īstenota un ir vērojami kavējumi. Saskaņā ar ūdens ietver um, direktīvu līdz 2009. gada beigām vajadzēja pabeigt eh, ūdens paseinu pārvaldības plānus, taču tas nav izdarīts. Darbs tika uzsākts tikai 2012. gada februārī. Tagad šie plāni ir iesniegti. Eiropas komisija ir izteikusi savus komentārus, un uh, tie tiks ņemti vērā otrajā posmā, taču šī problēma ir sena. Tā velkas līdzi jau ilgus gadus. Es negribētu izteikties pārāk gari. Mums ir jāskata arī citi lūguma raksti, kuros uh, tiek skatītas līdzīgas problēmas. Tātad varam konstatēt eh, novēlotu ūdens ietveru direktīvas īstenošanu. Valdība neko neuzsāka līdz 2011. gadām. Arijas Skaņietē tolaik bija vides ministrs, tagad viņš ir kļuvis par komisāru. Viņš eh, vispār neievēroja procedūru. Un tieši tāpēc ir notikusi šāda liela kavēšanās. Attiecībā uz šo lūgumu rakstu Mēs redzam, ka ir problēmas Kalavera de la Reina reģionā un arī citur. Mēs redzam, ka upē rodas arī kanalizācijas noplūdes problēmas. Ūdens baseinu pārvaldības plāni tika sagatavoti par vēlu, un līdz 2011. Eh, gadam vispār nekas netika iesniegts. Tas attiecas uz Everas upi. Pēc tam tika pieņemts jaunais basēnu pārvaldības plāns. Tas notika tikai pagājuši, kad 2016. gadā, un tagad komisijai vajadzēs to izvērtēt. Spānija mm, ievieš jaunus pasākumus eh, jaunajos plānos, bet eh, tas notiek tikai otrajā posmā. Tātad visi šie lūgumraksti, ja tā varētu teikt, E, vairs nav aktuāli, un šis ir viens no jaunākajiem lūgumrakstiem, jo tas attiecas uz 2012. gadu. Sēras kundze. Paldies priekšādātāji. Es vēlētos pateikties Eiropas komisijas pārstāvim par ļoti skaidro un detalizēto situācijas izklāstu. Es vēlējos uzsvērt attiecībā uz lūgumraksta raksta prezentācija to, ka e, pašlaik mēs skatām sistēmisku problēmu. Domāju, ka tas ir galvenais vārds, ko vajadzētu paturēt prātā, proti sistēmiska problēma. Šādu problēmu nevar atrisināt ar fragmentāriem pasākumiem. Protams, mums ir ūdens ietvera direktīva, ir arī daudzas citas direktīvas, piemēram, kanalizācijas, notikūdeņu Uh, pārvaldības direktīva, direktīva par dzīvotnēm, putnu direktīva. Tas nozīmē, ka pašlaik uh, varam novērot milzīgu kavēšanos. Tā jau ir ievilkusies gadu garumā. Vai mēs varēsim uh, tikt ar to galā? Kā mēs varēsim nodrošināt, lai nacionālais un kultūras mantojums netiek sagrauts? Eiropas Savienībā vajadzētu būt striktai. Vajadzētu nodrošināt, lai valdības ievēro noteikumus, un ir viena alga, par kuru valdība iet runa. 2002. gadā mums vajadzēja gaidīt veselus trīs gadus, lai situācija mainītos. Katru dienu un mēnesi un gadu, ko mēs kavējamies, mēs eh, tērējam daudz līdzekļu. Spānijā mēs redzam ļoti daudz eh, nepareizes pārvaldības piemēru. Vide ir ļoti būtiska. Tieši tāpēc pārvaldībai ir jābūt vienādai visur. Es gribētu, lai lūgumrakstu komiteja patur šos lūgumrakstus atklātus. Es vēlētos, lai mēs organizētu faktu vākšanas vizīti. Mums vajadzētu būt pietiekami apņēmīgiem un objektīviem. Vajadzētu nodrošināt, lai noteikumi tiek ievēroti. Mēs nevaram gaidīt gadiem, ja runa par ko tik būtisku. Pati tiek uzlikti sodi, dažādas sankcijas, dažkārt ar tām ir par vēlu un vairs nevar atgriezties pagātnē. Vairs nevar izlabot pagātnes kļūdas. Runājot par vidi, ja tiesības netiek ievērotas, tad laiks šeit ir ļoti būtisks. Šajā gadījumā un arī ļoti daudzos citos, bet jo īpaši šajā gadījumā es gribētu teikt, ka lūgumrakstu komiteja pārstāv cilvēkus. Mums vajadzētu nodrošinātāji noteikumi tiek ievēroti. Mums vajadzētu aicināt Eiropas komisiju darīt eh, to, kas tai ir jādara, proti vajadzētu nodrošināt, lai Spānija ievēro savas saistības. Šķiet, ka gandrīz visi spāņu deputāti ir pieteikušies runāt. Mēs šo pēcpusdienu veltīsim ļoti daudz laika šiem dažādajiem lūgumrakstiem. Kā jau norādīja Ajuso kundze un pārējie, var novērot šādu vispārēju pieju. Mēs varam skatīt struktūrāls problēmas. Tomēr katrs lūgumraksts mums ir jāskata saskaņā noteikumiem. Ir jānodrošina lai lūgumraksts iesniedzēji varētu e, saprast, ka lūgumraksts ir ticis izskatīts komitejā. Noteikti, ka jums nevajag izteikties tieši par šo lūgumrakstu. Vēl ir jāskata daudzi citi lūgumraksti. Tāpēc lūdzu varbūt neizsakieties tik gari. Tagad došu vārdu Gutieresa kungām. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos izteikties īsi. Kā jau es uh, teicu iepriekš, es uh, esmu no Teigas upes reģiona Mēs saskaramies ar divējādu problēmu. Jā, ūdens basēna pārvaldības plāni tika iesniegt par vēlu, bet tas nebūtu galvenais. Pats svarīgākais ir tas, vai šie plāni tiek ievēroti. Šeit redzam gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas problēmas. Ūdens basēnu pārvaldības plāni, diemžēl, ir nepietiekami visi ciemati, visas pilsētas, neskatoties uz to, kura politiskākā partija ir pie varas, ir pret šiem plāniem. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai lūgumrakstu komiteja ierasto šajā dalību valstī un lai saprastu, kāda ir situācija uz upes. Mums vajadzētu nodrošināt, lai tas tiek izdarīts. Kalabera de la Reina minimālais ūdens eh, plūšanas straujums bija 100 metri sekundē. Tātad minimālais ir 10 kubikmetri sekundē. Un citās vietās kapacitāte ir daudz zemāka. Neskatoties uz to, eh, tika apstiprināts plāns novirzīt upi. Uzskatu, ka ūdens pārvaldības uh, plāns absolūti neievēro ūdens ietver direktīvu. Ir pieņemti negodīgi politiski lēmumi. Domāju, ka lūgumrakstu komiteja un Eiropas institūcijām vajadzētu pret to vērsties. Esam uzklausījuši piecus spāņu kolēģus. Tagad dosim vārdu itāļu kolēģei. Sevi kundze. Paldies, priekšādētāji! Es vēlētos atkārtot to, ko teica mani kolēģi. Es arī jūtos vīlusies. Es eh, gribētu pievienoties cīņai, ko jau pārāk ilgus gadus eh, veda eh, lūgumēks iesniedzēji. Jau daudzus gadus mēs spriežam par vieniem un tiem pašiem jautājumiem. Šķiet, ka neredzam nekādu iespējamu risinājumu tuvākajā nākotnē. Domāju, ka pats svarīgākais ir ūdens kvalitāte un kvantitāte. Ir jānodrošina vajadzīgais laika grafiks, vajadzīgajos, uh, uh, vai, lai, lai, vajadzētu nodrošināt, lai tiek izpildīti mērķi noteiktajā termiņā. Ir uh, jānodrošina, lai ekosistēma netiktu noplicināta. Ūdens ir viens no pamatresursiem. Mums vajadzētu pātrināt šo jautājumu risināšanu. Ūdens ir labi jāaizsargā, jo šāda kavēšanās nav akceptējama. Ir jāizdara spiediens uz lēmumu pieņēmējiem ir jāmaina plāni. Protams, ka cilvēki ir jāiesaista. Vienā no konsultācijām, vienā no pirmajiem plāniem šķiet eh, vispār netika iesaistīti pilsoņi. Iedzīvotājiem ir jādod iespēja paust eh, viņu viedoklis. Ja mēs neuzklausīsim iedzīvotājus, tad eh, tas, diemžēl, nedarbosies Iedzīvotājiem ir jāsaprot, kas notiek. Ja mēs nekontrolēsim, kā direktīvas tiek īstenotas, tad, diemžēl, nekas nemainīsies. Es gribētu pateikties Logmarks iesniedzējiem par to, ka viņi strādā uz vietas, viņu veiktā kontrole ir ārkārtīgi svarīga. Es eh, vairs nerunāšu, tāpēc, ka gribētu uzklausīt pārējo lūgumrakstu iesniedzējus. Matto kungs. Paldies! Es gribētu sirsnīgi sveikt logumrakstu iesniedzēju. Logumrakstu iesniedzējs beigās teica, ka viņš vēlas saņemt palīdzību un taisnību. Mēs ceram, ka varēsim to sniegt, bet šķiet, ka uh, valdība vispār neko nedara un uh, ka Spānijā nekas nav noticis. Gribētu norādīt, ka ir bijušas izmaiņas. 2009. gadā tika pieņemts plāns un pēc tam sākās jauns posms. Līdz 2015. gada beigām mums e, ir iespēja pārskatīt plānus, tātad šādas izmaiņas ir bijušas. Es nezinu, vai ir bijis pietiekami daudz izmaiņu, tieši tāpēc arī tie, kas mūsu komiteja. Man ir jautājums arī komisijai. Komisija ir rīkojusies ļoti strikti, un iespējams e, daudzos gadījumos tas ir uh, uh, pilnīgi taisnīgi. Mums vajadzētu likt uzsvaru uz to, ko Spānija ir paveikusi. Beigās jūs norādījāt, ka jums nav bijusi iespēja izskatīt pēdējās atbildes no Spānijas valdības. Tāpēc es gribētu zināt, vai komisijas ziņojums balstās uz pagātni, vai arī ir ņemti vērā pašreizējie plāni vai, pareizāk sakot, izmaiņas pašreizējos plānos? Vai arī ziņojums tomēr liek lielāku uzsvaru uz pagātnes notikumiem? Paldies! Teri Kabres kungs. Paldies, priekšādātāji. Tas, ko es vēlējos teikt, īsnībā jau ir pateikts, un tāpēc es eh, nevēlos tērēt laiku. Urtasuna kungs. Pavisam īsi. Es vēlētos pateikties logumraksta iesniedzējiem par pacietību, par to, ka viņi ir ieradušies pie mums vēlreiz. Es gribētu arī atvainoties par uh, lielajiem pārkāpumiem, ko ir pieļāvusi Spānijas valdība attiecībā uz ūdens ietver direktīvas piemērošanu. Kopienas tiesības, diemžēl, tiek bradātas kājām. Es nedomāju, ka komisijas ziņojums, kurš ir tik ļoti strikts, liek uzsveru uz pagātni. Tiek eh, runāts par pašlaik iesniegtajiem ūdens eh, apsaimniekošanas plāniem, un tieši par to mēs pašlaik spriežam. Priekšādātājs kundze, mēs esam salikuši visus šos lūgumrakstus kopā. Es gribēju izteikties vēlāk, bet tā kā mēs esam sagrupējuši visus šos lūgumrakstus kopā, es gribētu teikt, ka Es vēlētos, lai šiem lūgumraksti paliek atklāti, pirms komisija būs pabeigusi savu izvērtējumu par ūdens basēnu apsaimniekošanas plāniem. Un es gribētu arī lūgt, lai tiek organizēta faktu vākšanas misija. Esam sprieduši par šo problēmu jau ļoti ilgi, un tagad ir pienācis laiks patiešām nopietni ķerties klāt darbām. Priekšādātājs kundze, mana politiskā grupa uzskata, ka lūgumrakstiem ir jāpaliek atklātiem Un tāpat ir ļoti būtiski organizēt faktu vākšanas vizīti, par kuru jau spriedām uh, lūgumrakstu komitejā. Jā, un tieši to arī šī komiteja gatavojas darīt. Un tagad došu vārdu lūgumrakstu autoriem, iesniedzējiem, un es vēlētos pēc tam lūgt komisiju ātri atbildēt Mato kunga un citu deputātu uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšstādātājs kundze. Nu, tas, ko jūs redzējāt šajās fotogrāfijās, nav nekas tāds, kas eh, ir noticis kaut kad pagātnē. Tās ir pavisam nesenas jaunas fotogrāfijas, tā ka tā ir struktūrāla problēma. Un eh, nepietiek tikai ar to, kā ir pieņemta attiecīgi tiesība akti e, Spānijā, bet mums ir attiecīgi arī praksē jāveic upes basēnu pārvaldība. Un jāsaka, ka šobrīd Taho upe nonākusi tādā aburtajā lokā ar visdažādākajiem, nu tā teikt, nepareizes apsaimniekošanas e, piemēriem. Un jāsaka, es esmu arī izstudējis šos upju basēnu pārvaldības plānus, un es labprāt es jums uh, uh, sēdētu šeit un lapu pa lapai tos skatītu cauri, bet jāsaka, šie plāni ir neatbilstoši, tie burtiski uh, iegrožota upi. Mums ir jāpadomā par to, par to, kas ar šo uh, ūdens tilpu tiek darīts. Jā, Spānija ir pārņēmusi eh, tiesību aktu savā likumdošanā, bet ir pienācis laiks tos mainīt. Jo likumdošana tika mainīta izmantojot dažādus karaliskos dekrētus, kas beigās novērta pie uh, sacensības, sacensības starp dažādām vietējām pašvaldībām, kas uzlika vēl lielāku spiedienu ūdens resursu uh, izmantošanai un vēl vairāk iegrošoja upi, uh, ierobežojot tos ūdens uh, resursus, kas baroja, baroja Taho upes pamatplūsmu. Tā kā Ripes vidustecē ir um, norobežota mm, upi barojošo ūdeņu piekļuvu upē, un tas ir tā ir tā lielākā problēma. Un tas, ko es te esmu nofotografējis, nav kaut kas, kas notika pirms pieciem vai desmit gadiem. Tas ir noticis pirms pāris dienām. Un būtībā šie te ūdens pārvaldības plāni neko upē nepalīdz. Turpin to tālāk iegrožot. Paldies! Tālāk, eh, Rodrīgies Romero kungs, ja vēlaties atbildēt, lūdzu. Jā, paldies. Paldies, ka man ir šī iespēja vēlreiz izteikties. Divi jautājumi. Pirmkārt, runājot par laiku. Es nevēlētos, lai kādam rastos iespējas, ka Eiropas komisija novilcina lietas un kaut kādā veidā nesako termiņiem e, ūdens ietver direktīvas un citu uh, vīdes direktīvu ievērošanai. Mēs esam sākuši pārkāpumu procedūras pret uh, Spāniju vairāk kārt, piemēram, saistībā ar uh, notekūdeņu direktīvu, kas skār pār par simts dažādu pilsētu un ciematu Spānijām. Mēs sakojam arī situācijai ar īpaši aizsargājumām teritorijām. Spānijā to arī ir pāri par 3000. Kas attiec uz uh, ūdens ietvaru direktīvu, tad <coughs> tās uh, īstenošana ir ievērojami novilcināta, un tāpēc mēs varējām padziļināt izpētīt ūdeņ, ūdeņu basēnu apsaimniekošanas plāns tikai pagājušā gada beigās. Esam rakstījuši vēstules Spānijas iestādēm, eh, lūguši pēc informācijas, informāciju nekavējoties analizēm, tik uz tālīdz mums nokļūst, tā kā tas ir tāds eh, nepārtraukts process. Mēs esam norādījuši uz vairākām problēmām, bet es nedomāju, ka otrais plāns varēs atrisināt visas problēmas, jo tas uh, sako cieši pirmajam plānam, tā kā cerams, ka Spānijas valdība nāks klajā ar tādu ticām plānu situācijas uzlabošanai un a, atrisinās ieviešanas kļūdas un nepilnības. Pagājušā nedēļā tika pieņemts karaliskais dekrēts, mm, tas ievērojami varētu uzlabot ūdens tilpu situāciju Spānijā. Nu, tā kā kaut kādas pozitīvas iezīmes ir redzamas, bet cerams, ka tās tālāk arī izpaudīsies konkrētos apsaimniekošanas plānos. Paldies! Šķiet, ka esam gatavi pieņemt lēmumu, tā kā es piedāvāju sēkojošo, ka mēs e, paturam šo lūgumu rakstu atvērtu, kad mēs veicam arī e, faktu izpētes e, vizīti janvārī, februārī nākušajā gadā, lai redzētu visu savam acīm un lai sagatavoties, sagatavotos labāk šim apmeklējumam acīm redzot, uzaicināt komisiju, iepazīstināt mūs ar jaunāko notikumu attīstību un izvērtējumiem, ko viņi ir veikuši. Iespējams, ka kopā ar Spānijas atbildīgo iestāžu darbiniekiem, lai mēs būtu labi sagatavojušies faktu izpētes vizītei. Un Komisija, eh, es domāju, mūs informēs rakstiski, tikko viņiem būs jauna informācija, un tas pats eh, attiec arī uz Spānijas pusi. Tikko jums ir kāda jauna informācija, ko uh, iesūtīt komitejai, mēs to ļoti novērtēsim. Ja mums tāda no jūsu puses būs, tā mēs varam rīkoties, nu lieliski. Tad šo darbu dienas kārtības punktu mēs esam noslēguši. Un faktiski tas attiec uz visām pārējām lūgumrakstiem, ko šodien apspriedīsim. Tātad, kas mums ir jādara, kā šīs planētas iedzīvotājiem mums ir jāpārvalda, bet nevis jāeksploatē mūsu planētas resursi. Un tālāk sēstais punkts lūguma raksts numur 0938 līdz 2012 no organizācijas koordinatora Antitras Vasamens vārdā, eh, kas attiecas uz Ervo upes baseina hidroloģisko plānu, kur īstenojot tik pārkāpts vairākas direktīvas vidas jomā. Un uh, autori, lūgumraksta autoram Matilda Fontēna ir klāta, kā dod viņai vārdu nekrajoties. Dāmas un kungi. Uh, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, sveicināt šajā pēcpusdienā un paldies par to, ka uzklausāt mūsu lūgumrakstu izklāstu. Mēs pārstāvam Ebro deltas iedzīvotājus. Mm -hmm. Mēs esam sociāla kustība, kas jau 30 gadus strādā pie tā, lai pārliecinātu vienu otrai sekojušās Spānijas valdības, ka dzīvojam unikālā, ļoti trauslā Eh, teritorijā no vidas viedokļa eh, tuvu Ebras upes, Ebra upes eh, deltai. Un uh, ir urbānais lietojums uh, šīs upes ūdeņiem un uh, lietojums da, lauksaimniecībā. Uh, Eiropē teritorija pārsniedz 3 120 kvadrātkilometrus, un jāsaka, ka ap to koncentrējas ļoti svarīgi mitrāji, kurus aizsargā mm, dažādas starptautiskas aizsardzības schēmas. Ir īpaša uh, zona putnu aizsardzībai, Natūra 2000 tīkla teritorijas, un arī biosfēras rezervāts. Un mūsu organizācija uh, iesaistījās uh, tajā brīdī, kad uh, mēs uzzinājām, ka Spānijas valdība strādā pie paraugu plāna lai uh, eh, izveidotu jaunus uh, dambjus, jaunus uh, ūdens rezervārus, ko varētu izmantot apūdeņošanas nolūkos. Un mēs sapratām, ka tā būtu katastrofa, un uh, mēs vēlamies, lai jūs palīdzētu kaut ko darīt lietas labā, jo šī ir unikāla uh, teritorija, unikāla vidas teritorija, ko aizsargā virkni tiesību aktu. Uh, Un 2014. Eh, gada februārī Spānijas eh, valdība pieņēma Eiropas eh, pārvaldības plānu 19. novembrī, mm, tā kā likums jau bija pieņemts, mēs nosūtījām sūdzību Eiropas komisijai vēršot uh, uzmanību uz faktu, ka ir pārkāptas trīs direktīvas - putnu direktīva, dzīvotņu direktīva un ūdens ietver direktīvu. Un tad mēs vērsāmies eh, ūdeņ, eh, lūgumrakstu eh, komitejā, tas notika 2. decembrī. uzzinot, ka Spānijas valdība nekādā veidā negatavojas pārvaldības plānā ienest kādus grozījumus, un Eiropas komisijas rekomendācijas nav ņemts vērā nekādā veidā. 13. maijā 2015. gadā saņemam vēstuli no komisijas, kurā bija teikts, ka tā kā Eiropas uh, pārvaldības plāns ir pārskatīts un Spānijas valdība ir apsolījusi uh, realizēt uh, komisijas rekomendācijas, tad eh, lūgumraksts tiks slēgts. Un mēs eh, darījām visu, lai tas tā nenotiktu. Uz šobrīd esam pilnīgi pārliecināti, ka jaunais un uzlabotais eh, plāns nekādā veidā nemainīs šo te skaitli, proti 4500 100 tūkstošu hektāru apūdeņoto teritoriju un 40 jauni ūdens rezervāri, kas no, novedīs eh, pie tā, ka nekas nemainīsies, lai nodrošinātu vidē draudzību ūden, un pietiekamu ūdens plūsmu, un mums nebūs nekādas iespējas piekļūt, eh, tātad upē nevarēs nodrošināt resursus, lai nodrošinātu savas ekosistēmas nepietiešam ūdens resursu dēļ. Eh, paldies vēlreiz, ka jau trešoreiz uzņemat mūs eh, šajā lūgumrakstu komitejā. Lūdzu, neslēdziet mūsu lūgumrakstu. 60 tūkstoši cilvēku dzīvo uh, Deltas rajonā, mēs esam jūtamies bezpalīdzīgi. Un mēs aicinām jūs panākt, ka e, Spānija ievēro e, savas saistības un savus pienākumus saskaņā ar Eiropas e, Savienības ūdens ietvaru direktīvu. Un lai e, Spānijas valdība beidz izšķērdēt Spānijas e, Eiropas Savienības e, struktūra fondu līdzekļus. Mēs vienkārši vēlamies, lai tiek respektēti tiesību akti un arī jūs mēs aicinām ierasties eh, faktu apkopošanas un vākšanas vizītē uz Eiropas deltu, lai jūs savām acīm pārliecinātos, ko šie te plāni ir nodarījuši vai var nodarīt upē. Jo pārskatītais plāns, eh, plāns, kurš pašlaik tiek pārskatīts, gada beigās neizskatīsies daudz citādāks par veco, tā kā Mēs, protams, piekrītam, ka plānu varētu uzlabot un atbalstīsim jūs, jūsu centienos. Un paldies par iespēju šeit būt. Paldies par jūsu pacietību, ka jūs jau trešo reizi ierodaties šajā komitejā. Es vēlētos vērsties pie jums tieši un teikt, ka faktu vākšanas misija, kas notiks nākamā gada sākumā. Nu, mums nav noteikts vēl datums, bet arī Eiropa ir iekļauta šajā vizītē, tā kā mēs to iekļausim sagatavošanas procesā. Un tagad atkal vēlētos vērsties pie komisijas par šo konkrēto gadījumu. Jūs jau devāt tādu horizontālu pārskatu, struktūrālu pārskatu par visiem šiem jautājumiem, bet par šo konkrēto lūgumu rakstu es domāju, ka jums ir kas liederīgs piebilstams. Jā, liels paldies. Šī te tēma ir e, identificēta e, kā viena no struktūrālajām problēmām, kas ir saistīta ar ūdens ietveru direktīvas ieviešanu Spānijā, e, kas radusies plānošanas rezultātā jo mēs esam vērojuši, ka upes deltā plāni nav pilnībā īstenoti, un Spānija ir eh, strādājusi diezgan intensīvi, eh, lai izstrādātu vadlīnijas eh, valsts līmenī Eh, taču visi šie pūliņi nav īsti sasaistīti ar vīdes mērķiem, kas ir iekļauti mm, ūdeņ, ūdeņu ietver direktīvā un nav ietek, ievērotas arī prasības, kas saistīts ar aizsargājumajām zonām. Um, mēs arī zinām, ka eh, tiek veidoti dažādi infrastruktūras objekti, eh, dažādi dambi, un ūdens rezervāri, kas nav e, īsti attaisnojami no vides e, tiesību aktu viedokļu. Tātad komisija e, ir uzsākusi pārkāpumu procedūru par konkrētu uh, gadījumu Eiropa deltā. Šī ir tēma, kas ir jāņem vērā nākotnē un uh, jāņem vērā izstrādājot nākotnes uh, ūdens apsaimnieko, ūdeņas eh, stilpju apsaimniekošanas plānus. Piemēram, Ebro baseins ir eh, viens eh, no tiem, par kuriem mums nav zināms pilns ekoloģiskais status. Mēs nezinām pilnu ekoloģisko statusu Ebro baseinu ūdeņiem. Uh, un tas savukārt liedz atbilstoši izvērtēt eh, šo resursu plānošanas pasākums. Eh, šī lūguma raksta saturs ir saistīts ar eh, komisijas darbībām, kas ir vērstas uz direktīvas prasību īstenošanu. Un fakts, ka lūguma rakstu ir bijis priekšlikums slēgt ir saistīts ar uh, pārvaldības efektivitāti. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka atsevišķi lūgumrakstu elementi ir tikuši ignorēti. Komisija veic pētījumu, lai uzlabotu direktīvas eh, īstenošanu Spānijā. Lielas paldies! Un tagad uh, došu vārdu Eiropas parlamenta deputātiem un Martām kungs pirmais. Paldies priekšsādātāji. Klausoties logumrakstu tiesniecējos, atcerējos iepriekšējos logumrakstus, jo pašais klātesošais iesniedzējs runā lūk par tahopi. Tieši tāpat. Un jāsaka, es esmu nobažījies jo tika runāts par šiem 400 eh, tūkstošu hektāriem, par projektu, kam būtu jābūt pavietam līdz 2015. gada decembrim. Klausoties komisijas pārstāvī, tiek teikt, ka lūk, līdzīga veida problēma ir jau pieminēta iepriekš un nav eh, veikt atbilstīgi ietekmes novērtējumu, jeb, respektīvi, pat tiek konstatēts, ka ietekme būs negatīva uz apkārtējo vidi. Tas tiešām rada bažas. Es gribētu, lai šī, šis lūgumraksts paliek atvērts lai tiek ļoti nopietni izmanto, izvērtēt ietekmi uz faunu un floru. Un turklāt arī gribētu, lai komisija sazinās ar Spā Spānijas varas iestādēm un pārliecinātos, ka projekts neturpinās līdz brīdim, kamēr šī ietekme nav tiešām novērtēta. Tāda ir mana nostāja. Paldies, priekšādātāji. Ai jūs savu kundzi tālāk? Priekšādātāji, paldies. Lūgumrakstu iesniedzējs apšauba 2012. gadā izveidotās um, iekārtas um, darbību un kvalitāti. Bet faktiski jau mēs runājam šeit par hidroloģiskajām plūsmām, kas šā visa rezultātā palielinātos. Un tas nozīmē, ka upes augštetas ūdeņi arī tiktu izmantota. Šī programma tika apstiprināta 2014. gadā, komisija to detaļās izpētīja Un šī projekta otrajā posmā tiek rasti virkni risinājumu problēmām, bet lūgumraksts iesniedzējs atsaucas uz projekta eh, redakciju no 2012. gada, kas jau sen ir grozīta. Es domāju, eh, būtu tikai loģiski šo lūgumrakstu tomēr slēgt, jo tas ir vecs lūgumraksts, tas attiec uz iepriekšējo situāciju, viss ir mainījies, kā galā ir uh, 12 hidrografiskie baseini Spānijā, un 2006. gadā šķiet notika arī šo baseinu apmeklējums. Protams, ka to var visu organizēt atkal, bet nu tāda ir pašreizā situācijā. Paldies! Tarika Braskungs, priekšādātē, paldies! Tas, ko mans kolēģis saka, tiešām rada visai pamatīgas bažas kopš 2006. gada nekas īpaši daudz tomēr nav mainījies, tā viņš šķiet. Redzam, ka situācija ir ļoti nopietna. Komisijai jāsaprot, ka nav skaidri noteikti mēri, nav skaidri noteikti mērķi, pastāv hidroloģiskās plūsmas šajos rezervāros un basēnos, eh, kas traucē kopējai ekoloģiskai situācijai, nav pat zinām šo visu iekārtu un dambju ietekmi uz apkārtējo vidi. Un, ja jau nevar šobrīd plānot neko, tāpēc, ka trūkst ietekmes novērtējumu, tad nedrīkst arī pieņemt lēmumus šai jomā, vai tad ne tā? Komisija runāja par ļoti, par šiem daudziem hidroloģiskiem punktiem Spānijā, bet problēma jau faktiski ir struktūra e, problēma. Sistēmiski, viņa teica, ir problēma, bet kad mēs izmantojam vārdu sistēmiski, tad mēs domājam sistemātisks, respektīvi, ka tas atkārtojas šā, tā, tāda problēma, kas tiek piedzīvota katreiz atkal no jauna. Uh, Un nu, tās tiešām ļoti tāds pamatīgs, gruntīgs problēmas. Un tāpēc ar visu to pieredzi, kas mums gūta gadu gaitā, mēs nedrīkstam šitā ļaut darīt cilvēkiem patvaļīgi, ko viņi grib. Um, es nedomāju, tāpēc, ka mēs šo nodaļu varam drīkstam aizvērt tā vienkārši. Turklāt, es domāju, ka mums vajadzētu šo lūgumu rakstu ne tik vien atstāt atvērtu, jo tad tas var palikt um, atvērts, nezinu, simtiem gadu, bet mēs gribētu arī mudināt Spānijas valsti koriģēt visas tās problēmas, izlabot visas tās problēmas, kas ir radušās. Nu, viņa acīm redzam ir pret jebkādu veidu tiesību aktu pieņemšanu vidas aizsardzības jomā. Labi, līdz ar to runātāja saraksts ir izsmelts. Esmu pārliecināta ka varam uzreiz dot, dot vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem. Nu, jūs uzdzirdējat, ko saka deputāti. Un es tātad, ja jums vēl kas piemetināms, Matilde Fontaine, tad es jums došu tūlīt vārdu. Lūdzu. Jā. Gribēju rēģēt uz to, ko teica Jūzo kundze. Ir taisnība, ka mēs runājam par 2014. gada apstiprinātu um, ūdens ceļu iekārtu. Bet tāpat arī tikko tika teikts, ka mūsu rīcības pamatā ir arī pārskats attiecībā šo hidroloģisko iekārtu, un tas ir tieši tāds pats kā iepriekšējā versija, kas tika apstiprināta pagājušo gadu. Un tāpēc, uz to pamatojoties, mēs turpinam šo procedūru līdz gada beigām. Un mēs liksim priekšā visu veidu um, apsūdzības, argumentus un tā tālāk. Un, ja pārskats, kas tiek veikts šobrīd, eh, ir tas pats, ka, ir tāds pats kā pagājušais, nu, nonāks pie tādiem pašiem secinājumiem kā pagājušais, nu, tas nozīmē, ka nekas jau diži nav mainījies. Nu, redzēsim, kas vēl notiek līdz gada beigām, kad apstiprinājums paredzēts, bet skatoties uz to, kas šobrīd ir mūsu priekšā, es domāju, ka eh, pašreizējā šī upes plūsmas nobīdīšanas eh, variācija ir tieši tāpat kā pagājušajā gadā nav izpētīta šī ietekme, šie 400 tūkstoši eh, hektāru, nu tas ir skaitlis, kas ir zināms, nenoliedzams, un nekas jau faktiski šais plānos nav mainījies, situācija nebūtu nav mainījusies. Un, protams, mums nevajadzētu sūdzēties par to, ka eh, atsaucamies šeit uz kaut kādu iepriekšēju vecāku dokumentu. Paldies, tālāk ierosinu šādu rīcību attiecībā šo lūgumrakstu. Paturam lūgumrakstu atvērtu. Dzirdēju šādu ierosinājumu arī no kolēģiem, un turklāt gribu arī vērsties pie komisijas pārstāvi un Spānijas varas tiestāžu pārstāvjiem, kas ir klāt. Nu, pastāvīgo pārstāvju palāts lūdzu, esiet gatavi ar mums tikties un sniegt mums vissvaigāko informāciju pirms mēs pieņemam tālāk lēmumu par e, komandējuma nosūtīšanu, pārstāvu nosūtīšanu apmeklējumā uz šo basēnu. Tātad, kad nosūtīsim ielūgumu, esiet lūdzu gatavi to pieņemt un ierasties pie mums, piedāvājot mums svaigākos datus, nosūtos to sekretariātam, lai varam sagatavot vizīti. Nu, lūk, tie, tas ir viss, ko varam šobrīd darīt, vai kolēģis pareizi esmu sapratusi jūsu vēlmes, vai varam līdz ar to šo punktu, šī punktu izskatīšanu uzskatīt par pabeigtu? Jā, ļoti labi. Nākamais darba kārtības punkts ir septītais darba kārtības punkts par um, eh, Harāma upes izžūšanu un nere, nere, nelegāliem darbībām, kas to izraisa Madrides eh, apgabalā. Un lūk, tas, tas ir lūgumraksts 0804 2008. gads, tātad, nu, visai pavacs jau lūgumraksts. Lūgumraksts iesniedzējs ir ieradies pie mums Migels Anģels Sančes Pērsa kungs un lūdzu jums vārds. Muchas gracias, eh, presidenta. Eh, leo esta petición. Priekšādātā paldies. Es nolasu šo prezentāciju mana kolēģa vārdā, kas pārstāv Harama Vivo organizāciju. Viņš lūdza jums likt priekšā šo lūgumu rakstā, jo, nu, tiešām tas jau, nu, datēts ar 2008. gadu, tātad. tad laiks ir pagājis, bet jāsaka, ka scenārijs, scenārijs kas atspoguļos lūgumrakstā, praktiski nav mainījies nemaz. Tieši tāpat kā nav mainīsies situācija nevienā citā upes basēnā. Kopš 2014. gada ar RBNP īstenošanas nekas diži nav mainījies, bet, nu, lūk, tagad ļaujiet man nolasīt viņa vārdus, savu kolēģi vārdus. Daudz no maniem kolēģiem um, runās par citām upēm, bet, nu, šī atrodas Kanārijas salās. Mēs vēlamies, lai pilsoņi var izbaudīt upes to ūdeņus, un lai tas būtu iespējams, ir jāpratos jau kāda veida draudiem, ar ko upes un upju basēni šobrīd sastopas. Nu, tātad, lūk, ļaujiet man nolasīt šo testu. 2008, 2008. gada augustā un septembrī viena no Haram upes posmiem izžuva 7 km garumā. Harama upe atrodas netālu no Madrids eh, Un šī izzūšana nolika tāpēc, ka mm, dambi tiek izmantota ne, neatbilstīgā kārtā. Šobrīd eh, dambis pārvalda uzņēmums, eh, kas pieder Madrids eh, pašvaldībai. Trūkst hidroloģiskas plūsmas šai upai starp diviem šiem dambiem un aizprostiem, kas izveidoti. starp Elvado, Elvaldo un uh, El Atazaru. Saskaņā ar hidroloģisko da, uh, eh, Tāho upes konfederāciju apmēram 104 litri sekundē ir upes plūsma laikā no māja līdz septembrim. Šis ūdens daudzums, kā jau jūs varat iedomāties, nav pietiekams, lai nodrošinātu minimālu ūdens plūsmu. Minētajā laikposmā Al-El-Atazaru EU Atazars Dambis, ko pārvalda uzņēmums, kas saistīts ar eh, Madrids pašvaldību, nepalaida pie minimālās obligātās ūdens plūsmas daudzumu. Un harama, kur tiek vērīti, mērīts ūdens plūsmas straujums, eh, uzrādīja rādītāju 0 litru sekundē. Tas ir ārkārtīgi skumji. Uh, Hanam un Henāras, up, Hana un Henāras upes basēnā. Madrides pašvildības administrācija, kas atbildīga par šo teritoriju un kas atbildīga arī par šīs teritorijas konservēšanu, saglabāšanu, eh, ne, nenodrošina akvatisko resursu saglabāšanu. Šeit ir div, divas, divi upes baseini - Haramas upes baseins un Henāras upes baseins. Te runājam par 65 kilometriem upes visā tā garumā. Un šis e, nosusināšanas tīkls, jeb uzkrāšanas tīkls traucē upes ekosistēmai. Nu, runājot par aizsargājumajām sugām, šeit runājot par uh, 80, 18 mm, dzīvotnēm, kas ir uzskatīt, kas saskaņā ar dzīvotņu direktīvu un biotopu direktīvu ir noteiktas par prioritatīvām. Tāpat šeit ir arī tādi, tādi biotopi, kas ir ārkārtīgi svarīgi faunai un florai. Gan prioritatīvas, gan neprioritatīvas eh, dzīvotnes šeit ietvertas, tās visas ir ietvertas un atspoguļotas attiecīgajos tiesību aktos. Uh, ūdens ietver direktīva noved pie virknes uh, pasā, tiek runā par virkni pasākumiem. Nu, piemēram, uh, tiek runāts par to, kā notiek izmaiņas starp augstu un zemu plūsmu, uh, ūdens apjomos, kā tas ietekmē dzīvotnes. 2006. gada ūdens direktīva tiešā vēr, mērā ietekmēja akvatiskās dzīvotnes, dzīvotnes, ūdens dzīvotnes samazinājās eh, šie periodi starp zem ūdens plūsmas daudzumu, tātad eh, ar vien vairāk ūdens plūsmas samazinās, ņemot vērā, ka procentuāli runājam šeit par tik nelielu ūdens daudzumu, daudzumu jau vidējajā, nu, vidējos rādītājos, tad redzam, ka ietekme tiešām ir visai negatīva. Mēs turklāt gribam norādīt, ka pastāv arī ekoloģisko plūsmu režīms Haramas upes basēnā. Esam plānojuši aizsargāt eh, šo, nu, sauso sezonu, šo upi sausās sezonas laikā. Visbeidzot, gribam arī teikt to, ka tad, ja pastāv tāda upe, kurai Haramas upē līdzīgas rakstura lieluma, un tādu upju ir daudz, tajos gadījumos, kad plūsma aptrūkstas, um, aizsprost un um, dambi pārvadības, ne, nepreis pārvadības rezultātā, mēs apdraudam pamatīgu būtiskus dzīvotņu eh, posmus, un līdz ar to arī saglabāšanas, sugu saglabāšanas darbs tiek pamatīgi apdraudāts. Ir vajadzīga, protams, informācija nenoliedzama, bet tajos brīžos, kad dati ir pieejami, tie ir visai nekvalitatīvi. Tas arī trausē situācijai. Šai lūguma rakstā gribam norādīt uz to, ka tajā gadījumā, kad tiek pārtraukt ūdens plūsmu upā, tad, protams, ka sugas, kas ir uz lej, lejteci no šī dāmbi, patiešām cieši. Un tas tika jau novērots 2008. gadā, bet nekas nav mainījies. Paldies, saka priekšādātāji. Nu, un tad tagad vēršos pie komisijas, pie komisijas pārstāvja Rodrīgas Romero. Priecājos, ka jūs joprojām turpinat darbu tādā labā garā. Nu, lūk, jums vārds. Lielas paldies! Nu, šis ir vēl viens piemērs, kas ļoti labi parāda, cik ārkārtīgi svarīgi nodrošināt ekoloģiskās upes plūsmas. Tā nodrošinot dzīvotņu labklājību un sugu saglabāšanas darbu iespējamību. Ir taču tādas sugas, kas dzīvo ūdenī, kam ūdens ir vitāli nepieciešams. Un kā jau teicu savā sākotnējā paziņojumā, komisija rekomendācijās pauž vēlmi, lai Spānija pārskat savu ūdens pārvaldīšanas politiku un pielāgotā to reālajām vajadzībām. Komisijas, komisijas rīcībā šobrīd nav pietiekams informācijas, lai apdraudētu, lai, lai pētītu šos pazeminātos plosmu līmeņus mm, bet nenoliedzami skaidrs, ka trūkst uh, metožu datu ievākšanai un jānodrošina tāpat laikā vidas aizsardzības mērķi, un šobrīd šī, šī situācija ir visai apdraudēta. Tāpēc mēs uzskatām, ka šī problēma, kas tiešām varbūt ir struktūrāla pēc sava rakstura, būtu jāņem vērā horizontālā veidā attiecībā uz visiem ūdens basēniem. Thank you very much. Lielas paldies. Ticiet vai ne, desmit Spānijas deputāti, bet neviens nav pieteicies izteikties. A, ne, tomēr, tomēr, lūk, redzu, tomēr kāds arī mostas. Valīnas kundze un pēc tam Ajūzo kundze. Perdón, perdón. Eh, pediría mm, o sugeriría que quizás fuese interesante que. Priekšādātāji. Mans ierosinājums ir tāds, ka šai komitejai vajadzētu sazināties ar Madrides pašvaldību, varas iestādēm, lai skatīt, lai nu, izpētītu, ko iespējams darīt, lai situāciju atrisinātu. Kā, mums jā, jāzina, kas notiek Madrides varas iestādēs attiecībā uz šie Izabels Gundo kanālu Tātad mums faktiski ir vajadzīga, vajadzīga plašāka informācija. Paldies, Ajuzo kundze! Es arī izteikšos īsi. Lūguma rakstiesniedzējs saka, ka augštetes rezervāru izmantošana uh, Madridē, negarantējot ekoloģisko eh, plūsmu upes leitacē. Tomēr šie līmeņi tika pārskatīti 2007. gadā un pēc tam 2014. gadā, un es īsti nezinu, vai tad šai paziņojumā tas fakts ir tāds, ka šie līmeņi atbilst noteiktajiem, jeb nē. Spānija pat pa sev, protams, ir ārkārtīgi sausa valsts. upju baseinu lielā mērā ir ļoti specifiska konkrēta autonomajā um, kop, komunā. Bet ja tagad tiek teikts, ka ekoloģiskie rādītāji netiek izpildīti un savukārt nākamie plāni infrastruktūram tikko ir apstiprināti, un komisija to spēta, tad jāredz, kas notiek uz vietas. Es gribētu komisijai tāpēc vaicāt, vai komisija ir pārliecinājusies, ka tiek nodrošināti minimāli obligātie plūsmu apjomi no šiem aizprostiem. Un vai plāni, e, nu tad tādā gadījumā turpināsies rudenī. E, es zinu, ka janvārī un citur, piemēram, bija pilnīgi plūdi, savukārt tad bija mēneši, kuros liet, lietus nebija vispār. Līdz ar to mēs noslēdzam runātāju sarakstu, vismaz vairs neviens nav pieteicies un nevēlas izteikties par šo darba kārtības jautājumu. Es domāju, ka šai kontekstam mēs varētu darīt luko. Šī tieš, šis tiešām ir ļoti vecs lūguma raksts, 2000, no 2006. gada jau. Komisija nav norādījusi, ka esot pārkāpti, būtu pārkāpti Eiropas tiesību akti. Un tāpat arī nav īpaši nekas daudz, ko mēs varam darīt. Protams, ko mēs varētu darīt, mēs varētu sazināties ar Madrids pašvaldību, lai saņemtu svaigāku informāciju par pašreizo pašreizējo par pašreizējiem datiem. Un tad atkarībā no tā, kāda informācija saņemam, attiecīgi varam rīkoties. Un tad mēs redzēsim, kas ir darīts, kas nav darīts. Vai ir kādi citi priekšlikumi no kolēģiem? Uh, exactly. Nobody else wants to say anything else, are you happy? Neviens šķiet neko vairs nevēlas teikt, vai esat apmierināti ar manu priekšlikumu, ka rīkojamies šādi? Labi, tad tā arī darīsim. Līdz ar to, nē, Mārtiņ kungs, jums vēl kas sakams bija? Man ir jautājums. Es nedomāju, ka mēs varam šeit tā attālināties no tā, ko dara komisija. Komisija, piemēram, teica, lūk, ka mēs varētu pieprasīt Madrides pašvaldībai zināma informācija, tā ir viņu kompetences joma. Nu, vienalga varam par Spānijas valdību vai par Madrides pašvaldību, katrā ziņā mēs varētu tad lūgt attiecīgi kompetentajām iestādēm rīkoties. Un es saprotu, ka tas nav komisijas ekspertīzes lokā. Es nesaku, ka mums nav vajadzīgs vairāk informācijas. Nē, nē, nē, gluži otrādi. Bet es domāju, ka mums ļoti pie, piesardzīgi jāizturas pret to, vai mēs ne, nepārkāpjam savas kompetences un ekspertīzes šai komitē. Pēters Jārs vielleicht war auch das äh, Stillschweigen der Kollegen darin begründet, dass eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, denn einerseits. Šķiet, ka te varētu uh, redzēt, ka kolēģi, kas klusē, varbūt ir uh, mazliet apmulsuši, bet, uh, kā komisija pati ir konstatējusi, nav šeit nekādu pārkāpumu attiecībā uz kopienas tiesībām. Mans spontānais ieteikums būtu lūgumrakstu iesniedzējiem intensīvāk kontaktēties ar vietējām iestādēm, ja uh, īstenošanā kaut kas īsti nav kārtībā. Es gribētu teikt, ka mēs varam šo lūgumrakstu slēgt. Lūgumrakstu iesniedzējiem vajadzētu vērsties pie vietējām iestādēm, un, protams, nav jau arī aizliegts Eh, lūgumraksta iesniedzējiem atkal vērsties pie mums gadījumā, ja tiktu konstatēti jauni fakti. Tātad no vienas puses komisija saka, ka kopienas tiesības nav pārkāptas, lūgumraksta iesniedzēji ir neapmierināti, bet šķiet, ka šeit drīzāk ir komunikācija problēma starp lūgumraksta iesniedzējiem un vietējām iestādēm. Matas kungs jau arī to norādīja. Mēs īsti nezinām, ko no Briseles mēs šeit varētu iesākt. Un, manuprāt, eh, līdz ar to mūsu situācija ir diezgan ierobežota. Nezinu, varbūt uh, priekšādētāja būtu šeit kāds kompromiss. Okay, so the, exactly you're right. It's not. Jā, jums ir taisnība. Šai pašvaldībai nav kompetence noteikt, vai direktīva ir pārkāpta vai nē. Tas ir jādara komisijai dialogā ar Spānijas varas iestādēm un ar pārējām iestādēm, kas šeit darbojas. Es saprotu, ka nāsmu jums vēlreiz devusi vārdus, par to atvainojos. Lūdzu, jums vārds. Perdón, no, muchas gracias. Eh, no sé si la podía pedir o no. Simplemente para aclarar lo que usted ha dicho, ¿no? Es decir, las competencias en España de la gestión son competencias estatales. Es atvainojos, es gribēju mazliet parunāt par kompetencēm. Te ir runa par Spānijas valdību, kas īsteno ūdens ietver direktīvu, un e, tai ir savukārt jānodrošina, lai tiktu nodrošināts e, viss vajadzīgais attiecībā uz ūdens plūsmu. Tāpat arī ir jāatgādina, ka te ir runa par ļoti lielu privātu uzņēmumu, kas principā dara visu, ko tas vēlas. Īsnībā ūdens problēma ir diezgan delikāta. Ūdens pamatdirektīva ir direktīva, kas paredz gan morfoloģiskās iezīmes, gan arī ūdens plūsmu. komisijas pārstāvis varētu, piemēram, norādīt, ka ir jāveic vajadzīgie darbi, ja ūdens līmenis ir pietiekams. Kā jau es norādīju, pašlaik Spānijā saskaramies ar ļoti lielām sausuma problēmām. Šīs problēmas tagad sāk skart daudzas mūsu upes, tāpēc varbūt aprēķini Spānijā nav īsti pareizi varbūt Spānijas valdības piemērotās metodas nav labas. Mums vajadzētu arī paskatīties, vai šī sistēma ir pietiekama. Tātad te ir runa par ekoloģisko ekosistēmu, kas tiek aizsargāta Eiropas Savienības ietveros. Mēs gribētu nodrošināt, lai tas viss tiktu īstenots. Vajadzētu panākt, lai Haramas pārvaldība ir valsts problēma. Ir pieņemti arī dažādi sīki jautājumi tādā vietējā līmenī. Mums ir jāpaskatās arī uz vispārējo ūdens eh, lietošanu. Tāpat arī ir jāpasaprot, ka šī problēma attiecas arī uz citām valsts eh, teritorijām. Mēs gribētu, lai uh, visiem būtu pieejami pienācīgi ūdens resursi šķiet, ka mums vairs nav atlicis daudz laika, mums vajadzētu šeit pielikt punktu. Man būtu šāds priešlikums. Mums vajadzētu nosūtīt vēstuli Spānijas virs iestādēm uzdodot jautājumu, vai vidas mērķi ir panākti. Un šādā veidā mēs varētu arī iegūt aktuālāko informāciju par uh, šo situāciju un tātad mēs arī vēstos pie attiecīgajām iestādēm. Nezinu, arī nedzirdēju, ka kāds cits būtu izteicis kādu citu priekšlikumu. Vai varam tā rīkoties? Labi, ļoti labi. Tad nākamais tagad darba kārtības punkts. 8704 lūgumraksts 2007. gads, kur ir runa par Rio Kastrīlu ūdens projektu. Es atrodas Andalūzijā, Granadā un arī 2007. gada 0748, kur ir runa par ūdens pārvades projektu Kastrel upē. Lūgumraks iesniedzējs ir klāt. Viņu sauc Migels Angels Ortis Lopes. Paldies, priekšādātā. Es gribētu jums parādīt vairākus fototēlus tā, lai jūs uh, redzētu, kāda ir šī situācija. Uh, Te ir runa par mazām upēm, kurām ir ļoti liela ekoloģiskā nozīme. Un šīm upēm ir arī ļoti liela nozīme vietējiem iedzīvotājiem. Es gribētu vispirms visiem pateikties par um, ieguldījumu Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzībā. Pilsoņi bieži vien mm, netiek galā ar eh, savām vietējām valdībām un nespēja aizsargāt savas intereses. Šīs valdības nedomā par mūsu nākotni un nedomā par to, ko sabiedrība no tām gaida. Katru reizi, kad tiek eh, sabojāta kāda ainava, ir vajadzīgi simtiem gadi, pirms šī ainava atkal atja tiek atjaunota. Mums eh, vajadzētu novērst šādas pilnīgi nevajadzīgas vidas katastrofas. Eh, Kastrēls upe varētu izvērsties par šādu katastrofu. Tieši tāpēc mēs vēršamies pie lūgumrakstu komitejas un esam izsnieguši savu lūgumrakstu, lai aizsargātu Kastrēlas upi. Protams, mēs esam arī um, uh, lepni par to, ka šī problēma ir viena no vecākajām uh, vīdes problēmām Eiropā. 1512. gadā jau sākās problēmas pie Kastrilas upes, un uh, arī vēlāk uh, ūdens plūsma ir tikusi novirzīta. Tagad atgriezīšos pie šīs dienas jautājuma. Spānijā vienmēr tiek izdarīti mēģinājumi novirzīt eh, ūdens plūsmas, lai um, celtu golfa laukumus, dažādas atpūtas centrus un tā tālāk. 1994. gadā tika uzsākts jauns projekts, un eh, šis projekts tiek veidots Kastrēls kalnos, kuriem arī ir ļoti augsta vidas nozīme. Tagad redzam vēl kādu mēģinājumu, un tas ir upes vidustecē. Tiek izdarīti mēģinājumi nodrošināt uh, aplūdeņošanas sistēmu, izmantojot upes ūdeņus. Tieši tāpēc mēs arī vēršamies pie lūgumrakstu komitejas. Spānijas valdība mēģina iejaukties un projekts ir paralizēts. Īsnībā šeit ir runa par mēģinājumu to visu atjaunot pēc ārkārtas lēmuma, kas tika publicēts nesenā sausuma rezultātā. Tiek arī paustas prasības nodrošinot informāciju pilsoņiem un ļautiem iesaistīties šo projektu virzīšanos priekšu. Tāpat arī es gribētu norādīt, ka netiek veikti vajadzīgi ietekmes uz vidi izvērtējumi. Mēs nepiekrītam ziņojumiem, ko gatavo Spānijas valdība. Visi šie ziņojumi attaisno ūdens novirzīšanas plānu. Protams, mēs no viņiem negaidām neko citu. Viņi vienkārši atbalsta šos projektus ūdens novirzīšanai, kas ir pilnīgi nevajadzīga un īsnībā nelegāli. Šādiem plāniem nav pilnīgi nekāda attaisnojuma. Mēs a, varam a, parādīt, ka tā tas tiešām ir, esam sagatavojuši vajadzīgo dokumentāciju. Te ir runa par Granadas universitātes apkopoto informāciju, kas arī pierāda, ka uh, mūsu izniegtie fakti ir patiesi. Ir izdots arī spriedums tiesā, kas ir licis nodrošināt kompensāciju pēc eh, šī īstenotā projekta. Spānijas valdība mēģina ieviest jaunus pasākumus. Tā mēģina atjaunot šo projektu, bet eh, arī šeit eh, tiek eh, uzsāktas procedūras tiesā. Šim lēmumam nav nekādas saistības ar to, par ko mēs pašlaik sūdzamies. Augstākā tiesa izskatīja šo jautājumu un domāju, vai šis likums īstenībā ir atbilstošs konstitūcijai. Šis jautājums ir ticis nosūtīts eh, konstitucionālai tiesai. Tātad īstenībā tagad uh, E, tiek skatīts, vai šis projekts atbilst konstitūcijai. Mēs vēlētos, lai visa projektā ieguldītā nauda tiktu atmaksāta un lai Spānijas valdība ievērotu Spānijas tiesu galīgos lēmumus. Vajadzētu atgriezt šīs teritorijas to leģitīmajiem īpašniekiem un vajadzētu arī novērst um, vides zaudējumus. Vajadzētu arī pildīt ūdens ietver direktīvas prasības un ņemt vērā konstālās tiesas spriedumu. Vajadzētu arī nodrošināt, lai galīgais plāns atbilstu ūdens ietver direktīvai un lai ūdens resursi tiktu pilnībā respektēti. Uzskatām, ka ir ļoti būtiski ņemt vērā to, lai tā kā nav sagatavots negatīvs atzinums, lai Spānijas valdība izpildītu visas prasības. Es atvainojos, ka es izteicos pārāk ilgi, bet es gribēju patiešām pateikt visu, kas man ir uz sirds. Paldies! Jūs esat atbraukuši tik tālu, ka es būtu priecīgi, ja man eh, būtu iespējams eh, dot vairāk laikā, lai jūs varētu izteikties. Jebkurā gadījumā paldies par eh, jūsu izklāstīto pieredzi. Tagad ar lielu prieku atkal došu vārdu komisijai. Ja esat noguruši, tad uh, vēlos norādīt, ka mana palīdz labprāt jums pasniegs kafiju, jūs tikai palūdziet. Caso la uh, petición también eh, tiene una relación con el, el, el asunto. Komisija vēlas norādīt, ka <clears throat> šeit būtu jāņem vērā arī man iepriekšējo komentāri, ko es izteicu par iepriekšējo lūgumu rakstu attiecībā uz ūdens plūsmu novirzīšanu. Komisija ir ņēmusi vērā tehniskos datus, ko iesniedz lūgumraksts iesniedzējs, un patiešām projekts nav bijis vajadzīgs, bet vajadzētu arī norādīt uz Spānijas varas iestāžu rīcībā esošajiem dokumentiem, kur arī ir iekļauts dažādas analīzes. Komisija nav saņēmusi papildu informāciju, kas ļautu detalizēti spriest par pētījumiem, kas ir sagatavoti. Varam konstatēt, ka Spānijas tiesas nodarbojas ar šiem jautājumiem. Nacionālās tiesas ir pirmā instance šādu tiesību piemērošanai. Mēs ceram, ka šīs jautājums tiks izskatīts tiesas ceļā un ka tiks pieņemti vajadzīgie un vēlamies spriedumi. Paldies! Tieši šādu informāciju es vēlējos saņemt, bet nevarēju to atrast. Lielas paldies par to, ka jūs to norādījāt. E, tagad e, vārds deputātiem. Pirmā izteiksies Ajuso kundze. Jā, paldies priekšādātāji. Kā jau es norādīju iepriekš, Spānijā sagatavoti 25 plāni Dažkārt šeit ir kopēja kompetences starp dažādām pašvaldību un reģionālajām iestādēm. Šajā gadījumā ir runa par Andalūzijas reģionu. 2005. gadā tika izsniegts dekrets, un šis dekrets tika izsniegts saistībā ar ārkārtas pasākumiem sausuma gadījumā. Šķiet, ka te ir runa par steidzamu projektu un tiek darīts viss, lai šo projektu iztenot pēc iespējas ātrāk. Tāpat arī ir izdoti vairāki spriedumi, kurus vajadzētu ņemt vērā. Var arī konstatēt, ka šeit eh, ir eh, uzliks ļoti liels sloks nodokļu maksātājiem. Nav ievērota procedūra, darbi ir tikuši virzīt uz priekšu. Vajadzētu norādīt, ka ir jāievēro Spānijas konsulās tiesas spriedums. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Kad jūs saņemsiet tehniskos ziņojumus no varas iestādēm Spānijā? Komisija nenorādīja, kad tieši šī informācija tika saņemta. Mrs. Valina? Valinas kundze. Sí. Bueno, yo creo que tiene razón este peticionario. Y... Domāju, ka lūgumaks tiesniedzējiem ir taisnība. Un arī pārējiem ir taisnība Mēs eh, nevaram šeit eh, pildīt eh, pašvaldību funkcijas. Ir jānodrošina, lai tiktu ievērotas direktīvas un lai tiktu aizsargāta vide. Tāpat arī ir jādomā par kultūras mantojumu. Par to mēs esam atbildīgi. Komisijas pārstāvēm ir pilnīgi taisnība sakot, ka nav saņemta vajadzīgā informācija. Šajā lūgumrakstā varam konstatēt eh, sistēmisku problēmu. Nēsam saņēmuši visu vajadzīgo informāciju. Uzskatu, ka šis lūgumraksts ir jāatstāja atklāts. Mums ir jānogaida konsolās tiesas spriedums, un pēc tam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 Eh, kādas katastrofas notiek šajā upē, kas tiek novirzīta. Es uzskatu, ka šeit ir vairākas eh, tumšās puses šajā dosijai. Šķiet, ka Spānijas valdība nav paveikusi visu, ko tā varēja izdarīt, un, protams, ir jānogaida arī konstitucionālās tiesas spriedums. Uzskatu, ka eh, šīs lūgumraksts ir jāatstāja atklāts. Esam tagad uzklausījuši vairākus lūgumrakstus, un šķiet, ka te ir runa par nacionālām lietām. Eh, Spānijai vajadzētu uh, tiešām ieguldīt vairāk uh, laika šādu problēmu risināšanā. Es šo valsts pazīstu ļoti labi, es tur esmu dzimis. Vajadzētu arī uh, aicināt komisiju spēlēt savu lomu. Ir jādomā, kā Eiropa varētu palīdzēt šai valstī. Ir vajadzīga globāla vīzija. Vajadzētu domāt ne tikai par uh, Uh, lūgums tiesniedzējiem, bet uh, vajadzētu arī domāt par varas iestādēm. Vajadzētu arī uh, saprast, ka ir NVO, kas uh, dzīvo no šīs upes. Eiropai arī vajadzētu uzņemties atbildību. Paldies! Tagad Altais Lopes kungs. Paldies! Mums, diemžēl, nebija pietiekami daudz laika, lai detalizēti izstāstītu šo situāciju. Guadalquivira pieder centrālajai valdībai, tāpēc arī e, šī centrālā valdība ir kompetenta, tāpēc ir grūti saprast šo lūgumu rakstu. Pašlaik hidroloģiskie plāni tiek gatavoti pirmajā posmā. Otrajā posmā mēs tajos piedalāmies. Esam nosūtījuši dažādas delegācijas, sakot, ka ne tikai tiek pārkāpta Eiropas Savienības likumdošana, bet nav arī ņemti vērā visi pētījumi, ko uh, ir gatavojusi Granadas Universitāte. Šī ekoloģiskā plūsma jau tagad ir ļoti zema. Mēs sakām, ka šis pirmais plāns nav sagatavots laikā. Tieši šī iemesla dēļ mēs vēlamies, eh, lai lūgumraksts paliktu atklāts. Mums ir jāsaprot, kā attīstīsies šī situācija. Mēs gribētu, lai komiteja ierodas Spāniju, mēs gribētu, lai jūs redzat, kāda ir situācija uz upes. Lielas paldies par ielūgumu. Patiešām ļoti laipni, bet eh, var teikt, ka nākamā gada sākumā, kad mēs eh, Eh, veiksim, kad mēs organizēsim mūsu faktu vākšanas eh, vizīti, mēs diez vai varēsim doties tik tālu, mm, varēsim aizbraukt līdz Andalūzijai. Bet varbūt kāds spāņu kolēģi varētu aizbraukt privāti, varbūt arī kolēģi no citām valstīm varētu aizbraukt uz Andalūziju un apskatīties, kāda tur ir situācija. Var jums apgalvot, ka lūgumrakstu komiteja turpinās uh, skatīt šo lietu, tā kā pašlaik uh, ir lieta Spānijas Nacionālajā tiesā, mans priekšlikums būtu atstāt šo lūgumrakstu atklātu, līdz tiks sagatavots tiesas spriedums. Tātad mums ir jāseko līdzi šai lietai. Varbūt mēs arī varētu sagatavot vēstuli, kā ieteica Valens kundze, mēs varētu uzrakstīt Andalūzijas varas iestādēm, lūdzot, lai šī lieta netiek aizmirsta, tāpēc, ka Eiropas parlamenta lūgumraksta komiteja to skata. Varētu arī norādīt Spānijas varas iestādēm, ka šo jautājumu mēs uztveram ļoti nopietni, un mēs noteikti ķersimies tam atkal klāt, tik līdz kā tiks sagatavots spriedums. Komisija arī ir uh, līguma sārdze, un arī tā uh, skatīs šo jautājumu, vai mēs varētu rīkoties šādā veidā. Jā, tad eh, tā arī darīsim. Tad tagad nākamais darba kārtības punkts. Esam jau mazliet iekavējuši. Nākamais darba kārtības punkts arī ir eh, Spānijas lūguma raksts. Un te ir runa par Alto Gvadjana ūdens saimniecības plānu. Lūgumraksts numur 1957 2012. gads. Lūgumraksts iesniedzējs nav klāt, bet viņu pārstāv Mariano Venasko Lisano. Lūdzu, jums vārds. Bet lūdzu, nepārsniedziet 5 minūtes. Muchísimas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pues eh, buen, buenas tardes, muchísimas gracias por, por atendernos. Vengo en representación. Sveicināti un paldies, eh, ka uzaicinājāt mūsu pārstāvu Mariano Velasko un arī par uh, eh, Taho lūgumrakstu esmu šeit, bet uh, Kā jūs redzat, Spānijā mēs vispār sastopamies ar problēmām, kas ir saistīts ar ūdens resursu pārvaldību un ūdens ietvaru direktīvas e, ievērošanu. Un ir daudz problēmas, kas ir raksturīgas visai Spānijai un vidusjūras reģionam. Tā ir pārmērīga ūdens resursu eksploatācija un piesārņojums. Upju basēna apsaimniekošanas plāni Eh, faktiski nerisina šīs problēmas. Ja mēs nepieņemam, ka ūdens ietver direktīva būtu grozāma eh, pārvaldības un ūdens resursu izmantošanas sadaļā, tad mēs varam rakstīt eh, bezjēdzīgi daudz šādu pārvaldības plānu dažādiem upju basēniem, un tas nepiekā nenovedīs. Eh, Runāt par Godiānas upi, tā ir upe, kas sākas kalnos, savā ziņā tā ir unikāla Eiropā, bet tā tomēr nesākas kalnos, tā sākas eh, Lamančas upes ak akvasfērā un upe nu, ļoti skaista. Tā ir dabas parks, Natūra 2000 teritorija, tur ir biosfēras rezervāti. un viss tas skaistums uh, ir neaprakstāms, bet kādas problēmas šai upei galvenokārt ūdens resursu pārmērīga eksploatācija. Eh, šeit ir fotogrāfijas. Apakšējais attēls rāda 50. gadus, un um, augšējais attēls ir situācija šodien. Tā tad upe gan nāk no akvafēras, bet tā izžūst, tā ir pār, pārāk um, izžuvusi, ar to tiek apode, apūdeņotas lauksaimniecības teritorijas un tā ir zaudējusi daudz tūkstošus kvadra, kvadrātmetru savas ūdens, eh, savu ūdens, un šeit jūs redzat, cik daudz ūdens ir pieejams. Bet, ja jūs paskatieties uz eh, tiesībām izmantot ūdens resursus, respektīvi tiem, kas eh, veic apūdeņošanu, un paskatieties Eh, tiesības uz izmantojamo ūdeni bieži vien divreiz vai trīsreiz pārsniedz eh, upē vispār esošos ūdens resursus. Un reizēm pat eh, piecreiz lielākas pār to ūdens daudzumu, kas no atmosfēras nokļūst upes ūdeņos. Tātad daba nespēja sniegt tik daudz ūdens, eh, cik nepieciešams, lai apmierinātu šīs te tiesības uz ūdens izmantošanu. Bet pirms uh, upes uh, eh, baseina plāns tika apstiprināts, uh, cipari, mm, kas atspoguļoja tā brīža situāciju, nebija īsti objektīvi, jo pirms tam, uh, pirms tika izdarīti mērījumi, uh, tiem uh, iepriekš, pirms tiem bija bijis uh, liels uh, lietus periods. Un faktiski šī disproporcija ir vienkārši skandaloza. Tātad ūdens, uh, tiesības uz ūdens izmantošanu, kas tiek piešķirtas apūdeņotājiem, ir daudz augstāks par tiem resursiem, kāda supe spēja nodrošināt. Un tāda, tātad mēs nonākam pie situācijas ka šī upe, kas eh, leitecē bija ļoti eh, labā situācijā, parādīšu, kāda ir situācija 2009. gadā, un tur ir zīme, kurā teikts, nedrīkst peldēties. Un tas atrodas, eh, šī zīme atrodas vietā, kur upe faktiski ir izsīkusi Tātad ūdens tur principā nav vispār. Kopš 2009. gada. Mēs nezinām, cik daudz tur ir uh, irigācijas aku, cik uh, daudz tur ir uh, saimniecību un lopu novietņu, domāju, kādi 60 tūkstoši, bet jāsaka, ka neviena no tām nav aprīkot ar mērierīcēm, tā kā mēs īstenībā nezinām, cik eh, daudz ūdens vispār tiek patērēts šajās eh, zemnieku saimniecībās. Vēl viena problēma ir piesārņojums eh, kas eh, pamatā pēc savu rakstura ir eh, difūzais piesārņojums, kas nāk no lauksaimniecības. Un eh, sarkanās teritorijas ir vispiesārņotākās, pirmkārt no lopu novietnēm zemnieku saimniecībās. Šeit ir vēl kāds difūzā piesārņojuma uh, variants. Un vēl viens piesārņojums, ir arī viens punkts, vai ir piesārņojuma avots no notekūdeņiem rietumu daļā. Ramēra kungs. Liels paldies! Sākotnējais lūgumraksts Eh, attiecās uz īpašu ūdens saimniecības plānu Alto Guadianas upei, un mēs atbildējām, ka neuzskatām, ka eh, šajā gadījumā būtu pārkāpti ties, ES tiesību akti, jo katra dalībvalsts ir tiesīgi izvēlēties, kādi pasākumi ir atbilstošākie, lai panāktu atbilstību vīdes likumdošanai taču mēs piekrītam, eh, ka notiek pārmērīga uh, ūdens resursu eksploatācija, un mēs uh, šīs bažas jau izteicām, izteicām šeit lūgumrakstu komitejā. Un visa tā informācija, kas tika iekļaut lūgumrakstu iesniedzējas prezentācijā, ir informācija, kas jau ir mūsu rīcībā, mēs to jau zinām, un tā ir iekļauta mūsu analīzē par uh, ūdens ietvaru direktīvas piemērošanu Spānijā. Mēs esam konkrēti risinājuši šos jautājumus ar Spānijas iestādēm, esam izskatījuši situāciju, uh, Guadiānas un kaimiņu reģionā. Un uh, saņēmām e, detalizētu informāciju par zemnieku saimniecībām, e, par ūdens patēriņu un izmantošanu tajās, arī jautājumu par ūdens patēriņu skaitītājiem un e, pazemes ūdeņu mērījumiem. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Un mums ir vesels saraksts ar jautājumiem, kuriem mēs sekojam, cerot rast risinājumu. Esam norādījuši, ka Spānijas iestādēm ir jāveic noteiktās kontrolas, lai varētu izvērtēt ūdens resursu pieejamību, kādas ūdens plūsmas būs pieejamas un uh, ūdens izmantošanas tiesības drīkst piešķirt tikai par uh, tādiem uh, apjomiem, kādi ir reāli dabā pieejami, jo jūs minējāt, ka tiesības tiek piešķirtas par daudz lielāku ūdens apjomu nekā reāli ir uh, upē. Paldies, ļoti precīzi un ļoti konspektīvi atbildot uz šo lūgumrakstu. Tālāk došu vārdā jūsā kundzei. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze. Šķiet, ka jums vajadzētu lūgumu rakstu eh, sēdekli pārvietot uz Spāni, ņemot vērā lūgumu rakstu daudzumu, kas nāk no šīs valsts. Un iesniedzēja eh, aprakstīja šo diezgan traģisko situāciju ar Godjānu Supi. Uh, Jā, tur ir problēmas, kas ir saistītas ar uh, apūdeņošanu. Es dzīvoju netālu un zinu, kāda ir situācija. Bet uh, nav jau tā, ka es vienmēr runāju tikai slikti par valdību, jo valdība tiešām ir darījusi pēdējos 20 gadus, lai kaut kā sakārtot visu šī lietu ar lauksaimniecības teritoriju apūdeņošanu, ar Uh, irigācijas akām un tā tālāk, bet uh, nav īsti pat svarīgi, kas ir pie valdības. Un jāsaka, ka šī teritorija tiešām ir ļoti skaista. Pēdējie gadi mums ir varbūt bijuši tādi parasti arī, uh, uh, gadi, bet mēs vairs um, nenodalām lauksaimniecību, kas izmanto apūdeņošanu un laukopību, kas to neizmanto. Cilvēki šajās teritorijās ir pārstājuši stādīt kukurūzu. Bet ir tāda sajūta, ka trūkst šī pārvaldības konsorcija un līdz ar to tāda sajūta, ka uh, ūdens resursu izmantošanas plāns netiek um, atbilstoši realizēts. Bet konsorcijas kā tāds nav atbildīgs par pilnīgi visu upes basēnu, bet uh, tikai Altogodianas uh, teritoriju. Un, lai realizētu ūdens saimniecības plānus, ko izstrādā valdība, nav nepieciešams īpašs eh, konsorcijas. Es domāju, ka šo lūgumrakstu mēs varētu slēgt, jo situācija ar eh, akvasfēru ir īstenībā pavisam cita lieta, un konsorcijas tur neko nevar ietekmēt. Lielas paldies! Un eh, turpinot par to, kā mūsu komitejas darbs jāpārceļ uz Spāniju Nu, paskatoties šodien pa logu ārā, neviens jau nu neiebilstu pret šādu um, risinājumu. Neviens nepretotos pabūt saulītē pāris dienas. Neviens nav lūdzis vārdu. Tādā gadījumā lūkšu uh, atkal izteikties lūgumraksta iesniedzēju. Un vai jūs varētu varbūt paskaidrot uh, šo te uh, sākotnējā lūgumraksta paplašinājumu? jo pati jaunākā uh, informācija, ko jūs sniedzāt šodien, nav iekļauta sākotnējā lūgumrakstā. Jā, liels paldies. Tas tiesa, ka šis lūgumraksts tika iesniegts uh, tieši sakarā ar ūdensēmniecības plānu un konsorciju uh, Uh, jo tie bija tā kā mm, tādi instrumenti, kas ir uh, nesarāmi saistīti ar ūdens izmantošanas tiesībām. Un mūs radīja bažas tieši konkrēta mm, instrumenta izmantošana. Un jāsaka, konsorcijas pārtrauc darbību daļai ekonomiskās situācijas dēļ, un līdz ar to, mūs, līdz ar to mūsu rīcībā vairs nav šī instrumenta, ar kuru palīdzību ir izcināt eh, situāciju. Un tāpēc arī iesniedzām lūgumu rakstu, jo šī instrumenta, kas palīdzētu situāciju nedaudz sakārtot, mums vienkārši vairs nav. Es jums jau rādīju tabulas, kas ar to ir saistītas, bet tās. Um, tiešām sakrīt ar lielu uh, nokrišņu daudzumu no 2009. līdz 2012. gadam, bet jāsaka, ka uh, šogad mums lietus uh, apjomi, nokrišņu apjomi ir ievērojami samazinājušies, un atkal mēs esam pie šīs te ūdens trūkuma problēmas. Nu, kā es saprotu no kolēģiem, uh, tad uh, sākotnējais uh, lūgumraksta aptvērums vairs nav īsti precīzi, tāpēc mēs e, varētu to slēgt, tāpat laikā nosūtīt vēstuli no komitejas attiecīgajām iestādēm ar jaunāko informāciju un vienmēr ir iespēja iesniegt jaunu uh, lūgumrakstu ar paplašinātu aptvērumu. Vai mēs tā varētu turīkot? <laughs> Jūsu ierosinājums ir visai interesants. Bet es saprotu, ka to darot, mēs faktiski iejaucamies nu, tādā formātā. Nu, varbūt jā, var likt lielāku uzsvaru uz to, ka nu, Spānijas varas iestādēm būs zināmas saknes, ievarot vidas aizsardzības noteikumus, nu, ja tas atbilst jūsu priekšlikumam. Labi, paldies jums. Could do the following. We, we write a letter expanding, elaborating a bit on it. And... Tad mēs varētu rīkoties sekojuši. Tātad mēs rakstam vēstuli ar šo te paplašināto problēmu loku, izklā, izklāst un slēdzam šo lūgumu rakstu. Un vienmēr pastāv iespēja iesniegt jaunu lūgumu rakstu ar šo paplašinātu aptvērumu, kurš nebija ietverts sākotnējā lūgumu rakstā. Paldies! Un tad tālāk desmitais punkts. Lūguma raksts no 459 2011. gads par Tahus upes ūdeņiem un Segura upi uh, saistībā ar cauruļu sistēmu. Šeit nav lūguma rakstu iesniedzēja, tā kā došu vārdu komisijai, ja jūs vēl esat šeit. Nu, liels paldies! Es vēlētos atsaukties uz to, ka mūsu prāt tas, par ko runā šis lūgumruks, tas nav iekļauts uh, upes basēna apsaimniekošanas plānā Segurs upei, un kā mēs zinām, šis projekts jau ir uh, pārtraukts. Šī gada sākumā lūgumrakstu iesniedzējiem jau tika uh, nosūtīta šī informācija, nekāda reakcija sekretariātā nav nonākusi, tā kā mums mans priekšlikums būtu vienkārši slēgt šo lūgumrakstu. Mēs tā varam darīt ļoti labi. Un tagad mēs virzāmies uz priekšu. 11. jautājums, lūgumraksts 0921, slipsīs 2014, Baleāru salūdens saimniecības plāns, lūgumrakstiesniedzējs ir šeit, es veicu Manelu Karmonu, kas līdzu par citu tēmu, gan vairs ne par iepriekšējo. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Nu, var jau būt, ka mēs esam jums drusku apnikuši jums uh, ar saviem, savām ūdens problēmām, bet mums ir daudz upju baseinu. Uh, kas ir šādā traģiskā situācijā, un Balēra savu kolēģi man iepazīstināja ar problēmu, ar situāciju, un ūdens saimniecības plāni neatrisina um, problēmas, kādas ir Balēra salās. Šajās salās uh, tiek pārmērīgi eksploatēt ūdens resursi un tas, ka tās ir salas, šīs problēmas vēl tikai sāsina, radot vēl papildus problēmas. Un te jūs varat redzēt karti, kurā ir atspoguļot šī pārmērīga ūdens resursu eksploatācija, kad uh, ūdens horizonti tiek izmantoti pārmērīgi. Uh, šie reģioni ir iekrāsot sarkanās un oranžās krāsās Galvenokārt, kā redzat, tas notiek salas dienvidos. Ūdens ieguve sasniedz uh, eh, 150% no uh, reāli dabā ieplūstošā ūdens, netiek nodrošināta uh, ūdens patēriņa mērīšana situācija varbūt ir nedaudz labāk, ja mēs runājam par urbumiem un uh, par uh, dziļurbumiem un akām. Uh, Maljorkā ir 16 tūkstoši urbumu un aku. Uh, Likumdošana arī ir mainījusi parametrus, kas attiec uz urbumiem un to, e, cik tuvu vai tālu viens no otra tie varētu būt, jo ir tāda problēma, ka šo te urbumu ir arvien vairāk un tuvāk viens otram e, standārta dziļurbums ir 70 metru un Problēma Balēāru salās ir ar ūdeņu stāvokli. Tas ir ievērojami piesārņots. Un piesārņojums ir sasniedzis neparedzētus līmeņus. 70 mg uz litru ir piesārņojums. Ko tad tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka faktiski visi ūdeņi ir piesārņoti. Tur ir nitrāti, eh, lauksaimniecības reģionos, eh, eh, šie reģioni ir visvairāk piesārņotie. Tātad lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir viss piesārņotākie, un tā ir Maljorkas sala, kas ir visvairāk piesārņotā un arī vislielākā sala. Un ir vēl kāda problēma. Ūdens horizontos nokļūst arvien vairāk sāls, un ūdens uh, kļūst sāļš. Un kā tikt ar to galā? Bija, um, ir bijuši mēģinājumi darīt kaut ko lietas labāk, ir izveidots labās prakses kodeks, um, un bija plāni padarīt uh, šos šīs prasības par obligātām, eh, ko vajadzētu ievērot visiem lauksaimniekiem, taču, diemžēl, dzīvē, reālajā dzīvē tas nekā nav īstenojies. Un te ir fotografijas, kas ilustrē piesārņojumu līmeni. Šajā tēlā es redzu tālu. Maljārkas eh, dienvidos tā ir eh, dzeltenā zona, tā tad viss kas tur ir iekšā, ir ūdens, pamatā tas ir saldūdens, kurš eh, saplūst eh, rezervārā, kas ir saldūdens rezervārs, un spirologi ir uh, iekļuvuši šajā rezervārā dzecinājuši, ka uh, zemākie slāņi ir pilni ar organiskajām daļiņām un uh, Eh, dūņām, un šie ir stalaktīti, kas ir radušies eh, piesārņojuma rezultātā, un ir atrasti arī stalagmīti, kas arī ir ļoti netīri. Tās pamatā ir tās problēmas, kas Balēras salās ir, un uh, Mm, ūdens eh, resursu apsaimniekošanas plāni nesniedz nekādus risinājumus. Te ir ūdens eh, sāls līmeņa paaugstināšanās, savukārt šis grafiks rāda, kā vienā dziļurbumā ir pieaudzis mm, sāls saturs pēdējo desmit gadu laikā, un atkal došu vārdu Rodrigesam Romero kungā kungam, un tagad sekretariāts nav saņēmis rakstiskus paziņojumus. Šī ir jaun, šis ir jauns lūguma raksts, tā kā mēs tiešām paļāmies uz Ulsu mūtisko prezentāciju. Sí, muchas gracias. Eh, se hace referencia en esta. Lielas paldies. Šā lūguma rakstā tiek runāts par struktūrālu raksturu problēmām Spānijā. Nu, piemēram, nepieciešamība palielināt un uzlabot pāraudzību pār urbumiem un dziļurbumu akām. Tāpat arī runājot par šiem ūdens horizontu piesārņojumu jautājumiem. Provizoriskā analīze attiecībā uz otru hidroloģisko plānu liecina, ka ļoti liela daļa problēmas saistītas eh, nu, ar, ar tiem pašiem jautājumiem, kas bija aktuāli iepriekšējā plāna kontekstā. Tāpēc komisija ir visai nobežījusies par šo jauno balēru, balēru san, salu plānu, kas tika iesniegts ūdens padomē pavisam nesen. Kā jau mēs teicām vispārīgajos ievadvārdos, labāk uzraudzība par urbumiem un dziļurbumu ap, apkām ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat arī jāizvērtē ūdens resursi un jānodrošina atbilstība ūdens pieejamībai. Pašreizējā pārliecīgās ūdens izmantošanas situācija nu dienu nav ilgspējīga un tas neatbilst ūdens direktīvā noteiktajiem. Līdz ar to nepieciešama atbilstīgi mēri, skaidri pasākumi, lai nodrošinātu šādu atbilstību. tā, lai dziļurbumi ne, neradītu pārlieku slogu ekosistēmām. Ūdens ieguvē jābūt sasaistītā tādā gadījumā arī ar zināmu cenu politiku, kas ļautu samazināt ūdens patēriņu, patēriņu attiecīgi izmaksas varētu šādā veidā sekt tās izmaksas saistītas ar eko, ekoloģiskajiem ūdens izmantošanas aspektiem ūdens basēnu varas iestādēm ir jānodrošina atbilstīgie resursi, lai varētu īstenot attiecīgas uzraudzības pasākumus. Un um, lai viņi varētu veikt atbilstīgas pārvaldību. Tas tā ir viena no tēmām, ko Eiropas komisija ir iekļāvusi savā darbu kārtībā. Tas ir arī jautājums, ko skatām divpusējos kontaktos ar Spāņu varas iestādēm. Paldies! Mēs paldies turpina priekšsēdētāja Valīnas kundze lūdzu. Liels paldies! Es ierosinātu lūgumrakstu atstāt atvērtu un nogaidīt tālāk informāciju, informāciju e, par, nu, pašreizējo hidroloģijas plānu, kurā pilnīgi noteikti ir kļūmes. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji, neredz, ka kāds iebilstu pret šo ideju. Nu, un tas ir tieši tas, ko es pati gribēju ierosināt. Tā ir tāda jaunasvaiga petīcija, jeb lūgumraksts. Mm Eiropas komisija arī turklāt pauda bāžas par Baleāru salas hidroloģisko plānu. Nu, mums, protams, ir jāredz skaidri pasākumi ekosistēmu saglabāšanai, tāpēc lūgumrakstu atstāsim atvērtu un nogaidīsim tālāku specifisku konkrētu informāciju no komisijas. Ajūza kundze, jūs vēlējāties ko teikt, neredzēju jūsu eh, pateikt pacelto roku. Paldies, pavisam īsi priekšādātāji. Es gribēju uzdot jautājumu. Vai jūs varētu lūgt lūgumrakstu iesniedzējiem pievērsties tiem jautājumiem, kas ietverti lūgumrakstā, jo šī lūgum, šis lūgumraksts sākotnēji bija sūdzība, jo netika nodrošināta um, sabiedrības līdzdarības noteikumi. Ko gribu ar to teikt? Gribu teikt, ka šai konkrētajā gadījumā sabiedrība pa diviem lāgiem bijis iesaistīta procesā, un, ja lūguma raksta pamatā ir jautājums par to, ka sabiedrība nesaņēma informāciju, bet šāda informācija tomēr divreiz tika nodrošināta, tad tādā gadījumā, līdzīgi kā Alta Gvardiāna konsorcija kon gadījumā, mums ir jāpieturas pie lūguma rakstā norādītā pamata, jo tagad tika runāts par pilnīgi visu izņemot um, lūguma rakstu reālo pamatu un plānu, un tāpēc varbūt uh, E, protams, komisija var piedāvāt tehnisku pētījumu par visiem šiem jautājumiem, e, Granādas upes novirzi, datumiem un tā tālāk. Es zinu, ka tie bijuši arī dažādi nolēmumi. Nu, par to tad varētu būt vairāk tehniski.